Good afternoon. Um, the, monetary, the monetary dialogue starts at 3.15. Monetārais uh, dialogs sāksies 3.15. Uh, es uh, zinu, ka mūsu vācu kolēģi jūtas uh, nedaudz uztraukti, bet uh, lūdzu ieņemiet jūsu vietas. Un uh, pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Esam pieņēmuši darba kārtību. Nākamais ir 5. septembra protokolu pieņemšana, protokolu apstiprināšana. Iebildumu nav, tad uzskatām to par apstiprinātu. Trešais ir prieksēdētājs paziņojumi, un eh, pirms mēs uzsākam monetāro dialogu, tad tiksim galā ar tiem varā, galā. Pirmais ir apko ziņojums par eh, daudz eh, celiņu uzraudzību, un mums jau ir bijusi ilglaicīga sadarbību par to, ko darīt. Attiecībā uz Banku Savienību, kur ekon komiteja šobrīd apspriež vai eh, plāno apspriest vai atrod sarun, paroda, sarunās vis, visdažādākajās dosie. Un saņēma apstiprinājumu, ka AFCO komiteja ir gatava izskatīt atzinumā, kur Ekon piestip, uh, eh, apstiprināja, pie, pieņemot, ka 50. punkta uh, apstiprināšana notikusi saskaņā ar D daļu. D daļa attiecas uz Ekon komitejas ekskluzīvo kompetenci un Ekon sniegs atzinumu, lai iekļautu to AFCO uh, ziņojumā Mēs, mēs balsosim bez, un viņi pieņems bez apstiprināšanas. Tāpat arī AFCO plāno nu, pieņemt grozījums ārpus D daļas, kas nav savietojama ar D daļu, un ja tādi būs, tad par tiem nevarēs balsot kas attiec uz tālāko saziņu starp AFCO un EKON referentiem. EKON plāno balsot 17. oktobrī kas, kā man saprotams, ir datumi, kas eh, saskana ar to, kas dara arī AFCO komitejai. Līdz ar to mēs varam atzinīgi vērtēt šo izņēmumu. Tālāk par 46. punktu, par procedūru vienkāršošanu ekon koordinātori 10. septembrī lēma bija piemērot vienkāršoto procedūru šādam dosie Eiropas Savienības Francijas nolīgumam par uh, Sam Bartolomei nolīgumam par nodokļu nomaks referents ir Nitras kungs no Eiropas Tautas partijas un otrā direktīva, ko groz 2006, 2012 un 118 attiecībā uz Francijas aizjūras reģioniem referenci Kazas kungs. Un viedokļa apmaiņa paredzēta 21. oktobrī, tāpat arī balsošana. Tāpat arī par Omnibus 2 labojumu attiecībā uz maksātspēju 2, tā pašā datumā paredzēts, lai to varētu pieņemt novembrī plenāru sēdē, kas, protams, būs atkarīgs no tā, vai komisija iekļausies laika termiņā. 51. noteikums Ekonu un Lībe komiteja kopīgais dosie par naudas atmazgāšanas apkarošanas dosie, kā jau paziņojums bija pagājušajā nedēļā šie dosie tiks skatīts saskaņā ar 51. komiteju, pirms pirmo eh, punktu abām komitejām kopā sadarbojoties. Tā kā šeit ir kad no katras komitejas divi referenti, tad visiem četriem referentiem vienojoties, tad potenciālais kalendārs ir šāds. Prezentācija 6. novembrī, grozījuma termiņš 15. novembris, grozījuma prezentēšana 5. decembris, ar balsošanu pirmdien vai otrdien, 20. vai 21. janvārī. Un virsbeidzot aktuālākā informācija par trialogiem, trešais trialogs par banku līdzekļu atgūšanas, noregulēšanas mehānismu, tātad notika trialogs, Un arī tika apspriest vairāk punktu, par tā skaitā īpašās pārvaldīšanu, par Eiros banku aģentūras pilnvarojumu. Nākamais trialogs paredzēts 26. septembrī. Un tad tas ievadīs tālāk viedokļu apmaiņu, apmaiņu ar neoficiāliem dokumentiem un tā tālāk. Un tad Šobrīd varam izsludināt īsu pārtraukumu uz pāris minūtēm. Es savukārt došos tikties ar Mario un vedīšu viņu šurpus komiteju. Paldies! Santa Claus. Okay, we, we, we... Labi, tad uh, sāksim. Ja fotogrāfi varētu neaizsekt uh, deputātiem skatu uz prezidiju, man bija neliela eh, privāta saruna ar Mario un tiem, uh, kuri um, seko Twitterī, mēs varam pateikt, ka viņš šorīt lidmašīnā paprasīja Financial Times un nevis sporta avīzi. Neatceros, nezinu, uh, Uh, kur uh, aviokompānija tā uh, bija, bet viņiem nebija Financial Times. Nu, vienalga, jauki sveikt jūs šeit komitejas sanāksmē, un jūs stādīsiet priekšā Eiropas centrālās bankas perspektīvu uz ekonomikas un monetāro attīstību, un tad pāriesim pie jautājumu un atbilžu sesijas ar deputātiem, 5 minūtes katram jautājumu un atbildēji. Tātad, jo uh, ilgāk jūs uzdosiet jautājumu, jo īsāks būs laiks, kas būs atvērēts uh, Dragī kungam atbildēji. Paldies, ka esat ieradies, lūdzu jums vārds. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie ekonomikas un monetāro jautājumu komitejas deputāti. Man ir ārkārtīgi liels prieks atkal runāt ar jūsu komiteju pēc tam, kad uh, jūs pieņēmāt SSM regulējumu. Šis balsojums, kas notika parlamentā, ir eh, veicinājis starpinstitūciju nolīguma panākšanu par caurskatāmības uzlabošanu. Un vēlētos pateikties parlamenta prezidentam Šulc kungam, jūsu komitejai un sarunvedējai komandai par to, ka ir veiksmīgi izdevies pieņemt SSM regulu. Abas mūsu institūcijas ir vienotas savos centienos uh, īstenot Banku Savienības uzdevumus. Starpinstitucionālā nolīguma momenti uzsver to, cik svarīga ir caurskatāmība un pārskatāmība, vienlaicīgi nodrošinot konfidenciālas informācijas aizsardzību. Mēs turpināsim strādāt tādā pašā garā tuvākajos mēnešos, un mēs tiešām ceram, ka tas mums pavisam drīz ļaus izveidot uzraudzības padomi. Šodien es vēlētos pieskarties par pēdējiem ekonomiskajiem sasniegumiem Eiropas Eirozonā, un pēc tam es vēlētos runāt par konkrēti divām tēmām, kuras jūs esat izvēlējušies mūsu šās pēcpusdienas sēdēji. Un tas ir nestandarta pasākumu īstenošanas sekas un jaunie uzdevumi Eiropas centrālajā bankā un reformētā EMU arhitektūra. Kopš pēdējo reizi mēs tikāmies jūlijā, ir parādījušies pozitīvi ekonomiskās izaugsmas rādītāji. IKP ir pieaudzis ik trīs mēnešus par 0,3%, un tie ir rādītāji no otrā 2013. gada ceturkšņa. Tas viss pierāda, ka Eirozonas ekonomiskā aktivitāte turpinās pieaugt kaut lēni, un ekonomika turpinās atvesaļoties. Bet eh, jūlijā rādītāji bija vēl iepriecinošāki. Raugoties uz ekonomiskajām aktivitātēm, tad izskatās, ka gan dalību valstu īstenotie pasākumi, atbalstot Eiropas centrālajai bankai, ir veicinājuši gan eksporta pieaugumu, gan arī eirozonas stiprināšanos. Un tomēr bezdarbs Eirozonā vēl joprojām ir ārkārtīgi augsts. Un ja mēs vēlamies pieredzēt būtisku ekonomisku atvesaļošanos, tad bezdarbs ir jāapkaro. Inflācija, igadējā Eirozonas inflācija 2013. gada augustā samazinājās par 1,3% un jūlijā tā samazinājās par 1,6%. Tas e, vēl joprojām pierāda to, ka pieprasījums pēc saražotajām precēm un pakalpojumiem ir zems. Vidēja un ilglaicīga termiņa inflācijas paredzējumi tomēr e, paredz cenu stabilitāti. Un mēs uzskatām, ka cenu stabilitātei ir jāsaglabājas vidējā termiņā. Monetārā un īpaši kredīta dinamika ir nedaudz pozitīva. Igadējais procentu likmes rādītājs ir nācis par labu privātajam sektoram, un tomēr tas ir bijis zems jūlijā. Tas ir ietekmējis gan biznesa ciklu, gan arī palielinājis kreditriskus un eh, tāpēc mums ir jāveicina uz, palielināt uzticēšanās starp eh, tiem, kur aizņemās un tiem, kur aizdod. Kopš 2012. gada vasaras eh, mēs nesam pieredzējuši kredīta pieaugums. Balstoties uz manis tikko pieminētajiem datiem, Padoma ir mēģinājusi turpināt tādu pašu pasākumu virkni monetārajā politikā kā līdz sim. Un e, ņemot vērā naudas tirgus svārstības, Eiropas centrālā banka ir nākus klajā ar formālām vadlīnijām šā gada jūlijā. Un līdz ar to mēs eh, sagaidām, ka Eiropas centrālās bankas procentu likmes saglabāsies patreizējā līmenī vai pat samazināsies. Šāds paredzējums, ko ir apstiprinājusi augustā un septembrī centrālās bankas padome, balstās uz eh, inflācijas rādītājiem, vidējā laika periodā un ņemot vērā ekonomikas vājumu un arī monetārās dinamikas trūkumu. Mēs eh, saglabāsim pasākums, lai nodrošinātu cenu stabilitāti un lai nodrošinātu stabilus tirgus, stabilus naudas tirgus pasākums. plašākos ekonomiskos terminos skatoties, ir ārkārtīgi svarīgi, lai efektīvi pasākumi tiktu īstenoti, nodrošinot eirozonas kredīta tirgu stabilitāti un banku stabilitāti. Monetārā politika ir domāta šo mērķu sasniegšanai, un tomēr tā var ietekmēt tikai tās jomas, kuras neaizskavē struktūrālas barjeras. Centrālās bankas finansējums pret adekvātām kolaterālēm tomēr mēģina samazināt banku finansējumu stresu. Šis kolaterālais ietvars ir domāts tāpēc, lai samazinātu risku Eiropas centrālās bankas bilance, vienlaicīgi palielinot caurskatāmību, piemēram, struktūrētajiem finanšu produktiem. Nodrošināt to, lai bankas, kuras ir dzīvotspējīgas, paturētu savu likviditāti, mēs e, vēlamies izvairīties no tādas sviras, kura varētu negatīvi ietekmēt ekonomiku. OMT kuru mēs e, sākām īstenot pirms gada, ir samazinājusi destruktīvu scenāriju risku, nodrošinot cenu stabilitāti Eirozonā. OMT kā instrumenti darbojas kā ļoti efektīvs buferis Eiropas centrālās bankas mandāta ietveros un nodrošina formālu kondicionalitāti vienlaicīgi sagrabājot fiskā, fiskālu maksātspēju un īstenojot tādas struktūrālās politikas, kas mums ļaus ekonomiku nolikt atpakaļ uz izaugsmas ceļa. Pēdējo 12 mēnešu laikā eir, uzticēšanās eirozonai ir pieaugusi. Kā sek, sekas tam, ka eirozonas finansējuma tirgus ir fragmentēts, šobrīd tas ir novērsts šie uzlabojumi ir panākti pateicoties ne tikai ECB nestandarta pasākumu īstenošanai, bet eh, arī veselē virknē reformu. Depozītu aizplūšanas apturēšana no jau tā stresā dzīvojošām valstīm šobrīd ir apturēta. Uzticēšanās Eiropas centrālās bankas finansējumu, atkarība no Eiropas centrālā banka, bankas finansējuma palēnām samazinās. Un eh, šobrīd eh, dažādu Eiropas centrālās bankas aizdevumu paņēmēju banku atmaksājumi jau ir stabilizējušies. Kaut arī kredīta atmaksāšana centrālajai bankai ir normāls ekonomiskās darbības rādītājs, likviditāte e, var ietekmēt naudas tirgus procentu likmes, un mums ir jābūt īpaši uzmanīgiem sekojot līdzi šādai notikuma attīstībai un kā tas ietekmēs monetāro politiku Eiropā. Un visbeidzot, es vēlētos pieskarties pie Eiropas centrālās bankas uzdevumiem Eiropas monetārās savienības reformētajā arhitektūrā. Māsreksts līgumā atrunātie pasākumi ir pieredzējuši savu īstenojumu kopš krīzes sākuma. Eiropa ir uzlabojusi fiskālo un makroekonomisko uzraudzību, izveidojusi krīzes pārvaldības mehānismu un ir uzlabojusi institucionālo ietvaru. Eiropas centrālā banka šobrīd eh, lieliem soļiem dodas pretim vienotajam uzraudzības mehānismam bankām, kuras atrodas Eirozonā. 2013. gada otrās puses galvenā prioritāte ir izveidot viena noregulējuma iestādi un viena noregulējuma fondu. Tāds ir bijis komisijas priekšlikums, un mēs to īstenosim. Eiropas centrālā banka atbalsta paredzētos laika termiņus viena noregulējuma iestādes izveidošanai, un tas tiks izdarīts līdz 1. 2015. gada 1. janvārim. Un tagad vēlētos pāris teikumos pieskarties Eiropas centrālās bankas īpašajiem uzdevumiem e, bankas savienībā. Jau 2010. gadā aktīvi piedaloties Eiropas parlamentam, tika lemts izveidot vienotās uzraudzības iestādi, samazinot e, makrofinansējuma riskus un nodrošinot finanšu sistēmas stabilitāti. Eiropas centrālā banka un tās sekretariāts tāpēc atbalsta ESRB. Šogad mēs esam gājuši vēl solīti tālāk, izveidojot vienoto pārvaldības mehānismu. Eiropas centrālā banka ir gatava pilnībā uzņemties tās jaunos uzdevumus un attiecīgi atskaitīties adekvātajām iestādēm. Esam sākuši jau visus eh, sagatavošanās darbus, lai mūsu jaunie uzdevumi tiktu īstenot ar visaugstākās profesionalitātes zīmi. Kaut arī šobrīd sinerģija starp uzraudzības institūcijām un eksistējošo monetārās politikas funkcionēšanas vienībām, mēs joprojām iestājamies par to, ka principam ir jābūt atrunātam SSM regulā. Tāpēc šāds nodalījums ļaus Eiropas centrālajai bankai īstenot tās galveno uzdevumu nodrošināt cenu stabilitāti, jo tas ir atrunāts līgumā. Efektīva monetārās politikas un banku uzraudzības uzdevuma nodalīšana uzrab, uzlabos gan lēmumu pieņemšanu, gan arī tehnisko īstenošanu. Atsevišķa uzraudzības padome tāda ir paredzēts izveidot, lai tā pieņemtu lēmumus. Vēl bez tam uzraudzības, pār, uzraudzības valdes uzdevumi, kas ir domāti tikai un vienīgi monetārās politikas lēmumu pieņemšanai, šāda tālāka, šāda tālāka uzdevumu nodalīšana palīdzēs efektīvāk strādāt. Un visbeidzot pāris vārdu par Eiropas centrālās bankas iesaistīšanos trojkas darbībā. 2010. gadā padome griezās pie mums, lai mēs sniegtu tehnisko ekspertīzi monitori, monitoringam un finanšu palīdzības programmām. Uh, Vienlaicīgi, balstoties uz ESM līgumu un Eiropas sekundāro likumdošanu, mēs esam darbojušies saskaņā ar mūsu uzdevumiem. Mēs esam snieguši tehniskas dabas padomas, balstoties uz visaugstākās raudas ekspertu secinājumiem. Esam sadarbojušies gan ar Eiropas parlamentu un izskaidrojuši to, kāda ir bijusi Eiropas centrālās bankas loma trojkas darbībā. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka Eirogrupa ir tā institūcija, kura pielēmi par, kura lemj par finansējumu piešķiršanu un arī par to, uz kādiem nosacījumiem tā tiks dot. Paldies! Liels paldies! And, and thank you very much. Un liels paldies par to, ka bijāt gatavs uh, pēc iespējas atklātāk runāt par jautājumiem, kas ir saistīti ar trojku. Tas skar mūsu komiteju un, protams, ka mēs nevaram uh, to uh, runāt tā pietiekam publiski ar SVF. Tātad mēs ļoti atbalstām šo jūsu nostāju. Un es domāju, ka tagad mēs uzreiz varam pāriet pie jautājumiem. Pirmais no tautas partijas Žans Polskuzēs, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs, par uh, jūsu teikto. Es varbūt varētu jums uzjautāt kaut ko par aktuāliem notikumiem, uh, bet varbūt tas ir pāragri jautāt, kāda varētu būt uh, Merkels kundze ievēlēšanas ietekme. Varbūt vēlāk varēsim par to runāt. Es drīzāk gribētu atgriezties pie ECB lomas kā uzraudzības iestādēji ir tiešām pozitīvi, ka ir panākt vienošanās par iestāžu nolīgumu, kas nodrošinās lielāku caurskatāmību un arī noteikumu ievērošanu, bet šobrīd sākas sarežģītākais periods, proti īstenot tos lēmums, kas ir pieņemti. Bet, ja nemaldos, dzirdēju, ka būs vienota noteikuma grāmata, uh, ECB un banku iestādēji un arī uzraudzības padomēji. Jūs atgādinājāt, ka ir e, jāveido ciešas saiknes starp ECB un uzraudzības iestādi. Kā kāds būs šis precīzākais laika grafiks e, darba veikšanai. Tas ir ļoti svarīgi, lai Banka Savienība tiešām veiksmīgi darbotos. Paldies! Thank you. Um... Paldies. Ļaujiet man uh, uztvērt jūsu jautājumu kā tādu plašāku jautājumu. Proti, uh, kāds ir mūsu sagatavošanas darbu uh, stāvoklis, uh, gatavojoties uh, SSM vienotiem uzraudzības mehānismam. Uh, Gribētu tikai pateikt, ka mēs uh, diezgan apmierināti raugāmies uz uh, panākto progresu, gatavojoties uh, ECB ietvaros strādāt pie šiem te SSM jautājumiem. Mēs esam labi pastrādājuši, esam labi sagatavojušies un šodien panākto progresu veicināja ciešā sadarbības starp ECB un nacionālajām uzraudzības iestādēm. Mēs esam izveidojuši konkrētas struktūras, lai gatavotu vienotu uzraudzības mehānismu. Mums ir augsta līmeņa grupa un darba grupa uzraudzībai, un uh, tur ir iesaistīti arī Nacionālo iestajāžu vecākie eksperti, un ECB ir uh, tātad gatava strādāt pie šī sagatavošanas darba. Uh, kopumā 78 eh, cilvēki ir norīkoti no nacionālajiem iestādēm bez maksas Eiropas centrālajai bankai. Viņi strādās pie šī eh, projekta un ir vairākas jomas, kur ir panākts būtisks progress. Eh, tās vienkārši nosaukšu un pēc tam varu tad detalizētāk par to runāt. Pirmā galvenā joma ir uzraudzības rokas grāmatas izstrāde. Uh, Otra svarīgā joma ir uh, uzraudzības ziņojuma izstrāde, treškārt SSM ietver regulas izstrāde, un ceturtā svarīgā joma ir uh, šobrīd notiekošais sagatavošanas darbs attiecībā uz visaptvarošo novērtējumu, tā skaitā banku uh, bilances novērtējumu, kas attiec uz 85% banku uh, līdzekļu Eirozonā. Riska novērtējums, bilants novērtējums un stresa testi ir šie trīs pilāri, uz ko tas balstīsies. Un visbeidzot par laika grafiku. Būtisks progress pēdējos mēnešos uh, ir panākts, un tas ir lielā mērā pateicoties ECB un Nacionālo uzraudzības iestāžu cītīgam darbam. Tātad SSM izveidas laika grafiks, kā tas ir uh, regulā paredzēts, proti gadu kopš likumdošanas pieņemšanas. Tā tas ir paredzēts, un mēs ziņosim Eiropas parlamentām par progresu, kuru panāksim. Uh, tie būs uh, kvartāla ziņojumi un ziņosim arī Eiropas komisijai. Thank you. Paldies. Jā. Man tagad iekšēk teikts, ka mēs paredzam balsot uh, decembrī ieceļot SSM priekšsādātājiem priekšsādātāju vietnieku, ja visas procedūras tiktu izpildīts laicīgi. Tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Elisa Ferēra. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, dragie kungs, es runāšu portugāļu valodā. Stop the clock, please. Priekšsēdētāji, lūdzu, apturiet pulksteni. Paldies. uh, <laughs> eh, Sr. Dragi, muito prazer. Em... Dragie kungs, man ir liels prieks uh, sveikt jūs šeit, mūsu komitejā. Kā jau iepriekšēji runātāji teica, mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka ECB ir paudusi savu nostāju un glābus dažas bankas, nopērkot uh, tiešā veidā obligācijas, bet ECB ir arī trojkas uh, sastāvdaļa, un tas ir tāds uh, delikāts biznesa modelis. Portugāla ir izpildījusi visas uh, vadlīnijas, un tas ir novedis pie divreiz dziļākas recesijas nekā bija paredzēts. Bezdarbs ir rekordskaitļos, un joprojām ir 130% eh, no IKP mūsu valsts parāds. Patiesībā mums tagad vajadzētu eh, dot iespēju atgriezties tirgos, bet mums joprojām ir eh, obligāciju procentu likmes, kas pārsniec 7%. Tātad ir zināmas eh, pazīmes, ka atlapšana notiek, bet tās ir pārāk vājas. Jūs arī esat trojkas sastāvdaļa un jūs eh, izraisījāt arī obligāciju tiešo pirkšanu, bet ko eh, jūs paredzat Portugālei nākamajā fāzē? Un tad par ECB un uzraudzības mehānismu. Tur man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmais attiecas uz šī darba uzsākšanu Es labprāt uzzinātu, vai jūs tagad jau esat, eh, vai jūs varat veikt banku uh, līdzekļu novērtējumu, vai jums vispirms ir jāsagatavo iepriekš tāds kā uh, sanācijas vai mm, labošanas mehānismas. Un tad, kā izskatās ar uh, banku fondu. Tātad ir ļoti svarīgi, lai tiktu izveidots uh, attiecīgais fonds, jo pretējā gadījumā sistēma nebūs ticama. Paldies! Paldies par jūsu jautājumu par Portugāli. Kā jau jūs teicāt, Uh, ir manāms pirmās atlapšanas pazīmes. Fiskālajā jomā, to es vienmēr uzsveru, ir ļoti svarīgi, lai uh, valstis uh, neatkristu atpakaļ uh, um, pēc panākta progresa fiskālajā konsolidācijā. Un uh, tagad vienkārši ir jāturpina. Un tomēr fiskālā konsolidācija uh, Eh, ir jāveic eh, draudzīgā veidā izaugsmē, un to es vienmēr uzsveru. Proti, mm, jāsamazina izdevumi un maza jālieto nodokļu instrumenti. Un jāievieš pilnībā struktūrālās reformas. Eh, Dažām valstīm struktūrālās reformas uh, ir eh, vajadzīgas galvenokārt produktu un pakalpojumu tirgos, citās valstīs tāds ir nepieciešams galvenokārt darba tirgu, bet struktūrālo reformu turpināšana ir izšķirīgi svarīga, lai saglabātu atlapšanu, atlapšanas tendences eh, un atgūtos. Portugāles skatījumā ir eh, šeit jāpiemina arī privatizācija. Tas jāpatur prātā. Bet es gribētu teikt, ka nesenie notikumi rāda, ka pat nelielas uh, progresa uh, um, vājināšanās pazīmes uh, izraisa brutālu uh, tirgus reakciju. Jūs redzējāt, Eh, kādas bija šīs tendences. Bija šis kāpums un pēc tam uzreiz bija kritums. Tā tad nav tā, ka mēs varam vienkārši tagad aizmirst. Tirgus disciplīna eh, joprojām būs jāievēro, un tas ir jāņem vērā visā, ko mēs darām. Otrs punkts. Tātad otrs jautājums bija par to, kā mēs varētu uh, novērtētu banku līdzekļus, banku resursus, ja nebūs šis SRM vienotā noregulējuma mehānisms. Mums pašiem būs jānosaka diezgan ciešs īss laika grafiks SRM pieņemšanai. Bet visā visumā mums ir šajā pirmajā posmā, pirmajā pakāpē jāizmanto tikai nacionālās, uh, uh, nacionālās kredītlīnijas. Tātad, uh, lai šie stresa testi un uh, līdzekļu novērtējums būtu ticams, ir jāizmanto nacionālie instrumenti. Tā tad eh, mums ir jāstrādā un būtu labāk, ja eh, būtu SRM jau izveidots, bet ja tas vēl nebūs izveidots, tad darbs būs jāveic nacionālajām iestādēm, kas, protams, nav optimālais variants. Un visbeidzot, jūs eh, minējāt arī to, kas atbalstīs SRM, kamēr šis finansējums nāks. Desmit gadi ir uh, Uh, horizonts, laika horizonts, ko ECB neuzskata par um, pietiekam ambiciozu. Tas ir pārāk ilgs. Es jums piekrītu, ka uh, pa šo laiku būtu jābūt kaut kādam atbalstam, kādai kredītlīnijai, un tas nebūs transfers, jo to uh, pārfinansēs uh, nozara, bet tam būtu jābūt. Paldies! Thank you very much. No, for... Paldies! Tagad Aldis vārdā Silvija Gulāra. Bonjour, monsieur prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu jūs šeit, priekšsēdētāji kungs. Pēdējā daļa jūsu runā mani ieintriģēja. Vai jums ir nolūks uh, pamazām atkāpties no trojkas dalības, jo uh, Jūs eh, teicāt, ka mēs sniegsim tehniskās zināšanas, tehniskus padomus, kā daļu no trojekas, un jūs sakāt, ka tā ir Eirogrupa, kas pieņem lēmumu, un tas ir svarīgs lēmums pilsoņiem. Kurš pieņem lēmumu par trojekas pieņemtajiem pasākumiem? Vai jūs esat tikai padomdevēji ECB, vai eh, trojka ir eh, vienība, kurai nav nekāda juridiskā pamata, un tā lēmj, un vai tā tomēr ir Eirogrupa? Kurš tad ir atbildīgs par šiem lēmumiem? Paldies! With the beginning of the crisis, sākoties krīzai, visi dalībnieki ierosināja izveidot šo trojku, un ECB pilnībā visu savus kompetences apmērā nodrošināja savus kompetences ietvaros, piedaloties Starptautiskam valūtas fondam, komisijai, dalību valstīm. Mēs uztvērām šo lomu kā tādu, kas turpināsies, kamēr vien būs krīze. Bet ilgtermiņā mēs neuzskatām, ka ECB jābūt ir daļai no šīs trojkas. Tāda būtu atbilde. Case, What... Bet šajā gadījumā kurš pieņem lēmumus? Ko man teikt cilvēkiem? Kurš šobrīd krīzes laikos pieņem lēmumus? Nevis uh, sniedz vienkārši padomus. Jā, nu, lēmumus pieņem Eirogrupa, nevis Trojka. Eirogrupa ir tā, kas izlēma finansēt programmas, jo tās tiek finansētas izmantojot nacionālos budžets, tie ir dalību valstu iedzīvotāji, kas maksā ar nodokļiem budžetā. Tā kā Eirogrupa ir šī politiskā institūcija, kas lemj par programmām. Trojkai, vismaz attiecībā uz ECB dalību, ir padomdevēja loma priekšsarā turpina un eiro grupa var pieņemt un var nepieņemt. Šos uzņēmumus. Silvija, jūs vēlaties vēl uzdot papildinošu jautājumu? Priekšsarētāji, tad, kad uh, es mēģinu noskarot no bērniem, kurš ir atbildīgs par hausu mājās, nu, uh, Eh, tad ir grūti, grūti tikt pie skaidrības. Es, nu jā, ja uz Eirogrupu sauktu par eh, bariņu, ar bē, bariņu bērnu, tad nu, tas būtu tā slavinājums viņiem, viņi droši vien būtu priecīgi. Tagad eh, Epinkungs ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Federāla rezerva banka izlēma nemazināt kvantitatīvo iepirkumu apjomu uh, gaidot aktīvāku progresu. Un varbūt tad ECB eh, e varētu līdzīgi rīkoties. Mums LTRO programma tika uzsākta trīs gadu aizdevumus eh, Eiropas bankām ar zemu aizdevumu likmi. Šī mēneša sākumā naudas tirgu kontaktgrupa ECB ietvaros saskaņā Wall Street žurnālu ziņotu atsauc šo aizdevumu. Kur ir sēra tiek citēt, ka ECB gatava uzlabot likviditāti kredītirgo, izsniedzot jauns ilgtermiņu aizdevums. Kāda būtu jūs komentāri par ECB naudas tirgus kontaktu grupas eh, sacīto un vai būs jauns aizdevums un ar kādiem nosacījumiem, jo rodas iespējas, ka šeit visdrīzāk netiks pārtraukta ECB dalība šajumā. Paldies par jautājumu. Jūsu sākotnējais iespējas ir pareizs. Eltēro pieminēšu to vispirms. Tātad kopēji atmaksājumi bija 331 miljārda eiro apmērā, veidojot 63,5% no tīrā likviditātes apjoma, kāds tas bija sākumā. Tā no vienas puses ir laba zīme, kas parāda, ka bankas ir mazāk atkarīgas no ECB līdzfinansējuma un pašas var rast finansējumu vai nu tirgu, uh, vai ar depozītiem, vai savstarpēji apmainoties ar kredītlīnijām. Bet no otras puses tirgi ļoti rūpīgi seko līdz šim lielumam, ko sauc par lieko likviditāti, un mēs esam reaģējuši uz šo notikumu gaitu, kas notikuma atšķirās Eh, tas ir savādāk nekā ASV, Japānā un apvienotā karalistē, bet arī mēs esam gatavi izmantot arī citu instrumentu, skaitā citu LTRO, lai saglabātu īstermiņu naudas tirgus situāciju tādā līmenī, kas attaisnot vidējā termiņa inflācijas rādītāju uzturēšanu. Paldies! Jūs vēlaties papildināt? Nē, tad ejam tālāk pie zaļajiem. Svens Gīgolds. Esiet sveicināti, priekšsarētāji. Man ir pāris jautājumi saistībā ar vienotā uzraudzības mehānisma īstenošanas progresu. Vispirms jau tas, ka regula paredz stingru nodalījumu starp monetāro un uzraudzības politiku. Jūs to arī apstiprinājāt šeit ļoti skaidrā veidā. Līdz ar to mans jautājums ir šāds vai sākot ar šodienu uzraudzības institūcijas sanāksums ECB notiks atsevišķi, lai nodrošinātu, ka pastāv faktiska, faktiski nodalījums arī struktūrā. Jeb jūs turpināsiet līdzinējo praksi, līdz tiks e, apstiprināts priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks mehānismu. Un vai būs Skaidrs arī nodalījums, eh, ka uzraudzības pusē darbinieki varēs eh, pietiekam drosmīgi pieņemt lēmumus, nebaidoties no tā, ka tas varētu nepatikt monetārajā pusē esošiem. Kas attiecas uz aktīvu testiem un bilanču testiem, vai varat apstiprināt, ka valstu obligācijas eh, tiks pārbaudītas šajā testu pasākumā. Tālāk, vai jūs apstiprināt, ka bilanču izvērtēšana nacionālajā līmenī netiks veikta tikai nacionālā līmenī, darot to nacionālajiem regulātoriem, bet iesaistot starptautiskā līmeņa konsultantus, izpētot arī e, šo bilanču struktūru, nodrošinot, ka nav interešu konflikta. Paldies par jautājumu! Ļaujiet man vēlreiz atkārtot, ka nodalījuma princips tiks pilnībā īstenots gan ECB iekšienē, gan arī tām centrālajām bankām, kurām ir arī uzraudzības kompetence. Viņiem ir ilgadīga pieredze šajā jomā, pierādot, ka šīs divas funkcijas var veikt, nesajaucot viņas kopā. Viens no jūsu jautājumiem bija saistīts ar to, ko es šobrīd varu apstiprināt, aktīvu kvalitātes eh, izvērtēšana un bilanču izvērtēšana veiks ECB, nacionālajie uzraugi un trešo pušu uzraugu. Respektīvi, mēs sagaidām, ka būs līdzdalība, sadarbība no citām valstīm, tātad pies, tiks piesaistīt arī privātais sektors eh, ar neatkarīgiem konsultantiem. Vai, tas ir, vai tā ir prasība visām dalībvalstīm? Jā, tik tiešām tā ir. Tā tad. Būs vairākas iepirkuma procedūras, caur kuru tiks atlasīti nacionāla līmenī konsultanti. Tāpat esam uh, izsludinājuši iepirkumu arī e, privātam konsultantam darbam ECB. Vispārīgākā līmenī, jāsaka, aktīvu kvalitātes izvērtēšanu un bilanšu izvērtēšanu ir nodarīta tikai tad, ja tiem datiem var uzticēties. Un līdz ar to mums ir jādara viss iespējamais uh, Tāda mūsu pārliecība, jo savādāk tam nav nekādas jēgas, vai tas būs pat pretproduktīvi. Viens no rezultātiem, ko mēs tiešām sagaidām no šīm pārbaudēm, aktīvu kvalitātes pārbaudas, bilanšu izvērtēšanas, riska izvērtēšanas, ir mazināt šo miglu, kura klāja Eirozonas banku bilances. Un zināmā mērā tas varbūt ir pārāk daudz darīts. Bet es to saucu savādāk, mēs vienkārši iespīdinam gaismu. Un tieši tādā veidā mēs to arī vēlamies veikt. Un rezultāts ir tikpat svarīgs kā pats process, jo, lai nonāktu pie šī mērķa, lai sasniegtu šo mērķi, noskaidrot šo jautājumu, mums ir jābūt šajā procesā pilnībā caurskatāmiem lai, kā jūs sacījāt, nerastos šaubas par interešu konfliktu esamību visos posmos. Tā ECB skatās uz šo jautājumu, bet es domāju, to, to pat redz arī nacionālajie uzraugi. Kā es to sacīju iepriekš, atsaucoties uz labojām attiecībām starp šīm abām pusēm, kas ir tiešām ir nepieciešama, lai varētu veikt progresu. Jūs jautājat arī par to, vai mēs eh, pārbaudīsim arī uh, Valdības obligācijas. Nu, tas vēl nav apspriests. Augsta līmeņa darba grupa vēl nav izskatījuši šo jautājumu. Bet, kā jau es sacīju, mēs vēlamies būt pilnībā uzticami. Līdz ar to augsta līmeņa grupa, kas pamatā ir eksante uzraudzības padome, apspriedīs šo jautājumu. Un mēs sagatavosim paziņojumu par aktīvu izvērtēšanas līdz oktobra vidum, kur visi šie jautājumi arī tiks apskatīti. Par uzraudzības iestādi. Nu redziet, eh, ne jau ECB sasauc eh, uzraudzības iestādi, bet gan dalību valstis. Līdz ar to no viņām būs atkarīgs eh, šo padušos padomus iecelšanu. Jūs varat sasaukt toties šīs sanāksmes, jā, bet viņi jau nav iecelti. Ko tad, lai es sasaucu, ja šai padomē nav neviena locekļa? Bet, ja netiek sasaucts sanāksme, tad nav demokrātiskā kontrola. Nē, tā gan nav. Demokrātiskā kontrola ir visu laiku. Augsta līmeņa grupā ir lielākā daļa no cilvēkiem, kas būs arī šajā uzraudzības grupā, bet Uh, uzraudzības padoms locekļus jau ieceļ dalību valstis, ne jau ECB, tā kā mēs esam atkarīgi no dalību valstīs, bet uh, pagaidām mēs vēlamies, protams, virzīties uz priekšu pietiekam ātri. Mēs ne, nevēlamies mm, iekļu, iekrist šais slazdos, kur rada šīs svarīgie institucionālie soļi, tie, protams, ir jāspēr, lēmumi ir jāpieņem, bet mums jāvirzās arī uz priekšu. Jā, ļoti interesanti jautājumi, saka priekšsarētāji, bet mums jāvirzās uz priekšu. Bet mums tad būs jāsauc, jāsauc Eirogrupas sanāksmi, ja viņi neturpināsies. Nikos Šuntis, goja grupas vārdā, lūdzu. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή μου έχει σχέση με το ρόλο της... Paldies. Prieksēdētājs. Θέμα για το οποίο... Gudātais Dragēkungs, runājot par centrālās bankas lomu, Tad eh, es vēlētos pieminēt to, ka Grieķijas ekonomikas ministrs ir nācis klajā ar paziņojumu, ka Grieķijas eh, parāds šobrīd ir 180% no IKP. Tas eh, tiešā veidā nozīmē to, ka mēs runājam par Grieķijas varbūt pat bankrota, bet par to es negribētu runāt. Mans jautājums jums rezultāts tātad Grieķijas gadījumā ir pavisam cits nekā trojkas gadījumā vēlējās panākt. Pie tam arī jūs oficiāli sniegtie skaitļi raksturo Grieķijas ārējo parādu 130% līmenī, bet patiesībā tas ir par 50% punktiem augstāks. Un eh, vai vispār jau kad būs iespējams Grieķijai atmak atmaksāt savu parādu? Jūs jau pieminējat, ka ECB ir trojkas dalībniece, un es vēlētos pajautāt, eh, kādā veidā jūs sagatavota atvesaļošanas programma tiek īstenot dažādās valstīs, un vēl vairāk, ko saka eksperti no Eiropas centrālās bankas, vai jūsu eksperti uzskat, uzskat, ka Grieķijas parāds ir atmaksājams? Otrs jautājums. Tātad eh, Grieķijas parāds šobrīd 180% apmērā, bet vai jūs eh, diskutējat Eiropas centrālajā bankā par Grieķijas ārējā parāda pārstruktūrēšanu? Well, let me, um, let me say that basically this question asks whether Ļaujiet man tad vispirms uh, atbildēt ar to, ka Grieķijai nepieciešama trešā programma, un es domāju, ka vēl ir pārāk ātri tādu prasīt, jo otrā korekcija programma Grieķijai turpinās līdz 14. gada beigām. Un Sarviskā valūtas fonda programma turpināsies līdz 2016. gada sākumam. Mūsu manuprāt, ir pārāk agri šobrīd runāt par potenciāli šīs programmas pagarināšanu vai jaunu programmu. Un tāpat arī šāds lēmums būs atkarīgs no Grieķijas eh, piekļūs tirgumu nākamajā gadā, ko grūti ir iepriekš prognozēt. Kas attiec uz ECB lomu trojkas saturā, es jau izteicu savus komentāru iepriekš. Ņemot vērā, ka mēs esam atbildīgi par monetāro politiku. Savā ziņā ir labi, ka mēs esam daļa no trojkas krīzes apstākļos. Mēs nesniedzam finansējumu finanšu palīdzības programmas ietvaros, bet ECB nodrošina likviditātes atbalstu bankām Grieķijā un arī citās valstīs. Līdz ar to mums ir iniciatīva, mēs esam interesēti būt daļai no trojkas, tā mēs varam piedalīties ar savu kompetenci, programmu izstrādē, bet, kā jūs sacījāt, tas ir saistīts ar krīzi. Vairāk nav man nekas īpaši papildināms. Paldies! Jā, pavisam īsi. Να επανέλθω στο αρχικό μου ερώτημα. Jā, priekšsarētāji, sākotnējais jautājums vēlreiz. Jūs tā īsti neiedziļinājāties. Attiecības starp trojku un eh, starptautisko valūtas fondu. Jo starptautiskais valūtas fonds eh, saka, ka šis deficīta apmērs nav uzturams ilgtermiņā. Līdz ar to, kā jūs to vērtējat, vai 180% IKP deficīts ir uzturams ilgtermiņā vai nē? Frankly, we see no reason. The... Jā, nu, pašreizējais novērtējums ir tāds, ka parāds ir ilgtermiņā uzturams, un mēs neuzskatām, ka ir nepieciešams mainīt šo vērtējumu. Priekšsarētāji, es nedomāju, ka jūs kaut ko vēl citu panāksiet kā atbildi. 180% izskatās, ka ir uh, uzturams kā ilgtermiņā. E FD lūdzu tālāk. Par. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es vēlos eh, sveikt jūs, dragī kungs, mūsu komitejas sēdē. Es vēlētos pajautāt par ilglaicīgu politiku. Ziemeļvalstīs eh, jau daudzus gadus eh, procentu likme ir bijusi pietiekami zemi, un tomēr mēs runājam par atvesaļošanās politikas īstenošanu. Vienmēr, kad Eiropas centrālā banka, banka runā par uh, procentu samazināšana, tas ietekmē dažādas tirgus. Un ja jūs vēlaties palielināt procentu likmi, tad eh, tirgos tas atspoguļosies kā nemieris. Vai jūs uzskatiet, ka patreizējā procentu likme tiek uzskatām par normālu, proti, vai tirgi varētu tam atbildēt pozitīvi? Un vēl bez tam vēlētos pajautāt, uh, līdz kādam līmenim jūs vēlētos palielināt uh, procentu likmes. Mani lielā mērā uztrauc tas, ka um, šobrīd centrālās bankas noteiktā likme ļauj Ziemeļvalstīm slīgt ar vien lielākos eh, aizņēmumos. Paldies! Thank you. Paldies! The, uh, Patreizējās vadlīnijas apgalvo, ka procentu likmes saglabāsies patreizējā līmenī vai pat samazināsies pārredzamā laika periodā. Šīs formālās vadlīnijas balstās uz vidustermiņa inflācijas novērtējumu. Kā jau es teicu, augustā Eirozonā inflācija ir samazinājusies par 1,6% un jūlijā par 1,3%. Mēs eh, uzskatām, ka eh, tā nepakāpsies virs 2% eh, pārredzamā laika periodā. Ņemot vērā to, ka ekonomika šobrīd tiek uzskatīta par eh, samērā vājā situācijā esošu un lielo bezdarbnieku procentu, un balstoties uz mūsu vidustermiņu novērtējumu, kā arī uz Eiropas centrālās bankas galveno prioritāti un uzdevumu, proti cenu stabilitātes nodroš nodrošināšanu. Tātad balstoties uz visiem šiem vaļiem, mēs esam izstrādājuši šīs vadlīnijas vadlīnijas pārskatāmam laika periodam. Vienlaicīgi sagaidāmā inflācija tiks vienmēr saslēgt kopā ar reālo situāciju un tas ir ekonomiskais scenārijs, ar kādu mēs visticamākais sastapsimies tuvākajā laikā. Ir taisnība arī tiem, kur apgalvo, Un iespējams, ka tas arī ir jūsu jautājuma pamatā. Tā ir taisnība, ka ilgā laika periodā zemi procenti sevī ietver risku. To mēs zinām, to rāda arī vēsture un pagātnē piedzīvotais. Uh, Tāpēc mēs ārkārtīgi uzmanīgi izturamies pret risku novērtējumu, pret to, kāda riska varētu būt finanšu stabilitātei, kāda šie riski ir ārkārtīgi zemām procentu likmēm. Un eh, ja mēs redzēsim, ka riski sāk īstenoties, tad mums būs makro makrofinansējuma instrumentu izmantojām. Šobrīd mēs neredzam šādu scenāriju attīstību, bet tiešām jums ir taisnība, tā tas var sliktākajā gadījumā notikt. Prieksēdētājs kundze, jā. Labi, ka mēs pieminējām šeit makroprudenciālos instrumentus. Jūs vēlaties vēl ko pajautāt, Terhokungs? Nē. Tad EPP grupas vārdā Langenkungs. <laughs> Jā, jā priekšsēdētāji. līdzšanējos ECB pasākums es vienmēr esmu atbalstījis, arī ņemot vērā to, ka jūs esat bijusi vienīgā rīkoties spējīga institūcija krīzē. Un tāpēc gribētu iebilst tiem kolēģiem, kas šeit paceļ trojkas problēmu. Nu jau desmito vai divpadsmito reizi tas tiek darīts. Manuprāt, eh, ir tiešām pret to jāiebilst. Bet es tomēr nepiekrītu visam, ko ECB dara. Tāpēc uh, gribētu atsaucieties uz to, ko Gīgolda kungs tikko teica, tomēr paust e, bāžas par e, nošķiršanu starp naudas un uzraudzības politiku. Tas tiešām ir problemātisks jautā, jautājums. Jūs teicāt, ka jūs to strikti nodalīsiet. Naudas politikā jūs esat um, neatkarīgi. Uh, bet uzraudzības iestādēm visur vajag kontroli, vai nu parlamenti, vai valdību kontroli, un tas man šķiet vēl nav pilnībā izdiskutēts jautājums, kā to īstenot, jo ir jau arī uh, problēmas uh, šajā uzbūvē, struktūrā. Kolēģi priekšsādātāji teica, ka decembrī mēs lemsim par priekšsādātāju un vicepriekšsādātāju, bet jums jau tagad ir jāsāk veidot šī iestāde. Uh, kā nacionālās iestādes tiek iesaistīts šajā izveidas fāzē? Tas ir mans pirmais jautājums. Un otrais jautājums, kā ir ar šo noregulējumu fondu, uh, ko jūs prasāt 15. Uh, gadam, un uh, kāds ir Rasmusena priekšlikums, kā jūs to vērtējat, tad ESM izmantot un varbūt fondu varētu arī izveidot ECB ietvaros, vai tas jūsuprāt nav tāds bīstams uh, bīstama varas koncentrācija, kas varētu apdraudēt ECB neatkarību. Un pēdējais jautājums par pavisam citu jautājumu var naudas politiku, kur īsteno Amerikas centrālā banka un Japānas centrālā banka. Viņi vienkārši drukā naudu, ir ilgtermiņā zemes procentu likmes, un jūs uh, pats to teicāt, ka tas uh, ilgtermiņā apdraud pensiju sistēmas un visas lietas, kas uh, ietilpst Eiropas sociālajā dimensijā. Vai ECB to tā vienkārši pieņems, vai jūs tomēr mēģināsiet starptautiskās sarunās panākt uh, mērā un atgriešanos pie uh, politikas, kas ir orientētas procentu likmēm? Paldies! Thank you. Paldies! Jā, tiešām tas būtu veiksmīgākais risinājums, ja šis, ja šis eh, fonds tiktu izveidots nevis uz desmit gadiem, bet ar īslaicīgāku darbības laiku. Es jums pilnībā piekrītu, ka Eiropas centrālajai bankai nevajadzētu iejaukties vai jau kādā veidā būt saistītam ar šo fondu, bet uh, Es eh, nezinu, vai tas eh, kādam citam ir ienācis prātā kā tikai man. ECB nevajadzētu būt iesaistītam nekādā veidā šā fonda darbībā vai uzraudzībā. Un eh, šā fonda laikā, kad šim fondam nav pietiekam daudz naudas, uh, Šim fondam vajadzētu būt iespējai aizņemties naudu citos finansējuma avotos. Un šeit ir vesela virkni iespēja, un pavisam godīgi runājot, ir tādi, kur uzskata, ka Eiropas centrālā banka varētu piešķirt kredītlīniju šim fondam. Es nedomāju, ka tas ir iespējams patreizējā regulatorajā un līgumu ietvarā, bet eh, teorētiski tāda iespēja pastāv un domāju, ka to vajadzētu izskatīt. Jūs otrs jautājums par tiem, kuri strādā un atrodas uzraudzības valdē. Tas nav ECB bankas uzdevums izvirzīt šai valdē loceklis, tas ir dalību valstu uzdevums. Līdz ar to dalību valstis ierosinot tos, kur strādā šajā uzraudzībā. Tās ir dalību valsts, kuras atbild par tiem cilvēkiem, kas tur strādā. Par zemajām procentu likmēm. Es eh, ļoti augstu novērtēju tos, kur uztrauc par zemu procentu likmi izraisītajiem riskiem gan eh, dzīves eh, apdrošināšanas fondiem, gan pensijām, gan vispār runājot par uzkrājumiem. Ik viens, eh, kuram ir uzkrājumi bankā, jūt, ka ilgaicīgā periodā šie uzkrājumi it kā paši sevi drupina. Ko šeit darīt? Izveidot monetāro politiku visai eirozonai? Jā, tā varētu būt viena no atbildēm bet eh, es vēlētos griezties pie jums ar pamudinājumu raudzīties uz procentu likmju attīstību pēdējo 3-4 mēnešu laikā. Procentu likmes ir augušas. Kaut arī eh, centrālās bankas procentu likmes ir saglabājušās nemainīgas un eh, valdības obligācija procentu likmes ir bijušas ārkārtīgi zemas, mākslīgi zemas jau ilgu laiku, jo Vācija bija tā saucamās eh, drošās, drošās ielējas eh, kapitālam, kas plūda no citām valstīm. Šobrīd situācija ir nedaudz pamainījusies, eh, un jūs redziet, ka arī pasaulē notiekošais var ietekmēt procentu likmi pieaugumu valsts obligācijām, kā mēs to piedzīvojam šobrīd Vācijā. Laik pa laikam eh, parādā, laik pa laikam mums ir diskusijas arī ar citiem centrālo banku valžu pārstāvjiem pasaulē. Tas nenozīmē, ka mēs jau ko koordinējam. Nē, mēs diskutējam, apmainamies ar viedokļiem. Un eh, vēlētos uzsvērt, ka jautājumi, kas ir saistīti ar finanšu stabilitāti, mūsu sarunās ir prioritējami. Prieksēdētāji. Un tagad Zābas kungs. Paldies, eh, prieksēdētāja skundze, un eh, sveicināt šeit ECP eh, e priekšsēdētāja Dragikungs. Jā, protams, ir vesela virknes signāli, kas šobrīd rāda, ka ekonomiskā atvesaļošanās Eiropā ir stabila, lēna, bet stabila, un to teica arī man kolēģi Pereira skundze. Pagājušajā nedēļā tika uh, parādījās publiskajā telpā pamudinājums Banku Savienībai veicināt ekonomisko atzimšanu. Bet uh, ilglaicīgā periodā raugoties tā būs problēma, īpaši, ja netiks sakārtot kreditēšanas sistēma mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Langen kungs jau pieminēja, ka E, tam ir jābūt konkrētiem mērķiem, un tomēr nezinu, vai tam būs e, nekavējoša ietekme uz ekonomisko atveseļošanos. Piemēram, manā valstī 25% no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem joprojām uzskata kredītu atmaksāšanu vai kredītu saņemšanu par lielāko savas darbības problēmu. Uh, Ja viņi vēlas e, aizņemties, tad tas ir piecreiz dārgāk nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Un e, tomēr vēlētos pajautāt, e, ja jūs vēlaties tirgu iepludināt vairāk likviditāšu, kā jūs nodrošināsiet, lai šī likviditāte nodrošinātu uzņēmē darbības uzplaukšanu, proti ekonomisko augšupēju? Tā vietā, lai šīs likviditātes tiktu izmantotas valsts parādu, parādzīmu nopirkšanai. Tātad, ja jūs eh, iepumpēsiet vairāk eh, dzīves naudas, atvainojos par šo izteikumu, kā jūs nodrošināsiet, ka tas tiešām veicinās ekonomiskā ekonomiskā motora darbību. Dragie kungs, vispirms vēlētos jums pie, piekrist. Mazie un vidēji uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas mugurkauls, īpaši tajās valstīs, kuras ir sm vissmagāk krīzes piemeklētas. Un piekrīt jums vēl vienā ziņā. Šīs eh, krīzes laikā dažādi finanšu šķēršļi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir tikai sakāpinājušies. Un eh, MVU runājot par savu fi, um, finansiālo situāciju, vienmēr uzsver to, ka viņu patreizējais parādu sloks ir samērā augsts. Un tomēr ir arī citi faktori, un viens ir tā saucamā banku riska aversijas sistēma. Proti, kāds ir aizņēmuma risks, un daudzās finanses šobrīd netik stabilajās valstīs. Bankām ir jābūt ļoti pārliecinātām brīdī, kad tās aizdod MVU. Un, eh, protams, ka bankas eh, par drošāku un mazāku riska risinājumu uzskata valsts obligācijas iepirkumu un nevis MVU finansējumu. Jā, MVU vājums mūsu ekonomikā varētu tikt, eh, risin, varētu tikt risināts ar lielāku aizdevumu piešķiršanu, bet arī bankas tam nav bijusi īpaši mudīgas. Un eh, mēs eh, esam veikuši pārskatu un izpēti, jautājot bankām, kāpēc tās neaizdod MVU. Un eh, šobrīd mēs veicam arī savu veidu citu uzraudzību, kāpēc MVU neaizņemās. Tātad no vienas puses, kāpēc bankas neaizdod, un otras puses, kāpēc MVU neaizņemās. Un MVU ir atbildējuši, ka viņi neaizņemās, tāpēc, ka viņiem nav klientu. Un otrs, bankas nepiedāvā konkrēti viņiem pieņemamu kredītu risinājumu. Tātad eh, mēs redzam, ka kredīta plūsma samazinās dažādu apsvērumu dēļ Esam veikuši veselu virkni pasākumu un salīdzinot Eiropas centrālās bankas programmas ar apvienotās karalistes programmu finansējums kā aizdevums, tad mēs redzam, ka dažādām iesaistītajām pusēm ir plašāks kolaterāļu piedāvājums. Un eh, apvienotajā karalistē šī sistēma darbojās, un mūsu sistēma ir darbojusies līdzīgi. Kopš 11. gada beigām mēs piedāvājam šo risinājumu. Tātad eh, esam veikuši veselu virkni pasākumu. Pavisam nesen mēs eh, samazinājām prasības tā saucamajam buferu nodrošinājumam. Un esam nolēmuši, ka vajadzētu izveidot papildus kredītņemšanas iespējas, lai bankas eh, uzskatītu viņu aizdevumus klientiem par kolaterāli. Un eh, pavisam nesen, 13. gada jūlijā, mēs eh, ļoti niansēti diskutējām, un šādas diskusijas parādās laiku pa laikam mēs runājām par ilgtspējīgo, ilgtspējīgo kolaterāļu ietvaru. Un eh, tad mēs runājām par dažādām reitingu prasībām un to, kur naudu novirzīt. Mēs sadarbojamies arī ar Eiropas Investīciju banku un ar komisiju, lai veicinātu tirgus atveseļošanos un, protams, lai palīdzētu MVU. Un šādā aspektā Eiropas centrālajai bankai ir tikai un vienīgi padomdevēja funkcija. Paldies! Saka, priekšsēdētājs kundze jautājumi ir pārāk gari, un tagad eh, SND Anni Podimata. Paldies, priekšsēdētāja skundze. Godātais Dragī kungs. Arī mani lielā mērā uztrauc zemās procentu likmes, par to jau šeit izskanēja. Kolēģi pieminēja situāciju Spānijā. Bet eh, pretēji tam, ko Langenkungs teica, ļoti daudzās eh, dalību valstīs trūkst likviditātes, un tas izraisa ļoti smagas problēmas ir ļoti būtiskas atšķirības dalību valstīs procentu likmju ziņā. Piemēram, Vācijā var aizņemties naudu 1% likmes ietvaros, bet, piemēram, manā valstī, ja jūs vispār varēsiet atrast kādu, kas jums vēlēsies aizdot naudu, tad procentu likme būs vismaz 7, vismaz 8%. Ko ar to gribēju teikt? Piemēram, pagājušajā gadā trīs lielākie uzņēmumi manā valstī pārcēlās uz ārzemēm tikai tāpēc, lai viņi varētu saņemt finansējumu, saņemt aizņēmumu. Un eh, pagājuši nedēļa lielākā metāla rūpnīca Grieķijā ir pārcēlusies uz Beļģiju, lai viņi varētu aizņemties naudu un sākt pamazām atveseļot ražošanu un palielināt apjomus. Uh, Un eh, tas ir tieši tas pats jautājums, ko šeit jau uzdeva mans kolēģis. Kādā veidā nauda, ko jūs aizdodat dalību valsts centrālajām bankām, tiks iepludināta reālajā ekonomikā? Kā jūs nodrošināsiet, ka eirozonā nebūs divu ātrumu valstu? Jo šobrīd izskatās, ka palīdzība tiek sniegta tikai un vienīgi bagātajām. Well. Es eh, vēlētos sākt ar to, ka sniegtu pārskatu par to, kā tirgus sadrumstalotība izskatās šobrīd. Krīzes sākumā mēs paraudzījāmies uz fragmentāciju no diviem viedokļiem - finansējums un aizdevumi. Un sākotnēji krīzē bija uh, bankas, kuras atradās eh, krīzes smagi piemeklētajās valstīs, kuru, kuras saņēma finansējumu daudz lielākos apjomos nekā bankas, kuras atradās tā saucamajās stabilajās valstīs. Un arī likviditāte bija pieejama šajās eh, tā saucamajās finanšu stresa valstīs. Ko mēs esam eh, piedzīvojuši pēdējo sešu mēnešu laikā? esam redzējuši, ka depozīti valstī, e, depozīti atgriežās konkrētās valsts bankās un nevis aizplūst, un paraugoties uz depozītu apjomu pieaugumu katrā dalību valstī, mēs varam runāt par depozītu koeficientu. Un e, dažādu eirozonas reģionu uh, pieaugums ir tāds pats, kāds tas bija 7. gadā. Ko tas nozīmē? Finansējums uh, un depozīta fragmentācija un depozīta aizplūšana ir izzudusi. Cits uh, moments, ka ir bankas, kurām ir grūti piekļūt finanšu tirgus dažādiem instrumentiem, tā ir taisnība. Par aizdevumiem tagad. Šeit progress ir daudz nepamanāks. Arī šeit eh, mēs redzam aizņēmuma likmju atšķirības dažādās eh, eirozonas valstīs, bet eh, atšķirības ir mazākas nekā varētu domāt. Ja mēs paskatāmies uz aizņēmuma likmi riska prēmiju likmi valstī, kura ir finanšu stresa žņaugos, un paskatāmies uz tādu, kura ir stabila valsts, tad atšķirība pārsteidz visus, tā nav nemaz tik liela. Un eh, iepriekšējie runātāji jau pieminēja, ka bankas eh, tā vietā, lai iepludinātu naudu reālajā ekonomikā, nopērk valsts obligācijas, jo risks ir daudz, daudz zemāks un banku uh, dzīvot spējai un banku naudas pelnīšanai šāds risinājums ir daudz labāks. Reālā problēma jau ir pieprasījums. Mēs redzam, ka maz pamazām Eiropas centrālās bankas īstenotā finanšu politika palīdz sistēmai atvezaļoties un nauda tiek iepludināta reālajā ekonomikā. Bet um, uh, mēs vēlamies, lai uzņēmumiem joprojām būtu mazāks risks aizņemties prieksēdētāji. Protams, ja jau valdību parādzīmēm būtu nulles risks, vai arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem aizņemties būtu nulles liks, te jau nauda ieplūst ekonomikā. Tagad dod vārdu Astridai Lulingai, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētāja kungs, jūsu kolēģis, kurš ir mans tautietis Merša kungs, un es arī esmu priecīgi, ka viņš savu pieredzi nodos ECB rīcībā. Merša kungs tātad nesen izteicās ļoti interesanti presē par uzraudzības, banku vienotās uzraudzības izveidi. Uh, Tātad tā būs uzraudzība, kas attieksies uz centrālo banku, un jūs to arī uzsverāt, ka tas labāk darbosies, bet vēl ir jāatrisina viena svarīga problēma, proti šis te, tā sauktais backstop, jeb kredītlīnija, jeb atbalsts. Un uh, ir jāizlemj, kā notiks rekapitalizācijas sadalījums, kas būs nepieciešams starp dažādajām valdībām. Ja būs uh, būtiski trūkumi kādā konkrētā bankas bilancē. Es uh, gribētu, lai jūs izskaidrojat uh, šo te problēmu detalizētāk, kāds tad ir izaicinājums. Uh, kas attiecas uz Eiropas noregulējumu fonda izveidi, kas ir darbkārtībā. Es gribētu arī, lai jūs man izskaidrotu šo te kā ir saistīts eh, tā sauktā backstop problemātika un noregulējuma fonds, vai tur būs kaut kāds savstarpīgums, vai tie būs instrumenti, kas vienus otru uh, papildinās, vai tā būs viena lieta, vai tās būs divas atšķirīgas lietas. Es patiesībā īsti to nesapratu. Un nesen iznāca uh, grāmata, kas ir ļoti interesanta, un tur kāds žurnālists izskaidro, ka uh, Globalizācija uh, tātad uh, pierāda to, ka globālās finanšu plūsmas uh, uzrāda ļoti strauju samazinājumu Eirozonā kopš 2007. gada, un šajā kontekstā es gribētu uzzināt, vai šis fenomens tiešām ir apstiprināts, proti, ka starptautiskās kapitāla plūsmas uh, eirozonā uh, ir kritušās, vai tā ir problēma pati par sevi vienotās valūtas pārvaldībai. Paldies! Thank you. Paldies. Es vispirms atbildēšu uz otro jautājumu. Patiesībā mēs neuzskatām, ka globalizācija samazinās, un ja mēs vērtējam to, kas uh, notiek kopš gada sākuma ar kapitāla plūsmām, tad mēs redzam, ka patiesībā ir tieši pretēji. Kapitāla plūsmu apjoms uh, turpina uh, brīvi pārvietoties pa visu pasauli, radot dažādus monetāros nosacījumus, mainās um, valūtas kursi, mainās e, procentu likmes. Un, ja mēs vērtējam to, kas ir noticis kopš e, ASV centrālā banka uh, paziņoja par teprinu vai nē, tad uh, kādreiz bija masīvas naudas plūsmas uz, at, uz jaunatīstības tirgiem un uz eirozonu, un tad, kad parādījās šī teprima uh, iespēja, tad bija atplūšana no uh, um, jaunatīstības tirgiem, bet eirozona netika ietekmēta. Tātad kapitāla plūsmas joprojām ir ļoti mobilas, aktīvas un globalizācija nesamazinās. Runājot par pirmo jautājumu, par SRM. Uh, Eiropas centrālā banka sniedz konsultācijas šī mēneša sākumā. Uh, par šo mehānismu un oficiālais ECB uh, viedoklis tiks publicēts. SRM ir uh, svarīgs papildinājums vienotiem uzraudzības mehānismam SSM. Uh, atbildības un lēmumu pieņemšanas līmeņi ir jāsaskaņo, lai nodrošinātu labi funkcionējošu finanšu tirgus savienību. Tātad ECB atbalsta komisijas priekšlikumu par SRM, vienoto nolūgumu mehānismu kur eh, būs trīs būtiski elementi - vienota sistēma, vienota iestāde un vienots fonds. Mēs atbalstām arī paredzēto laika grafiku SRM, eh, kas ir 2015. gada janvārs. Man bija arī iespēja komentēt par to, ka šīs uh, divas uh, uh, bankas novērtējuma lomas uh, par uh, Uh, atrisinājumu, ka tās būtu jānošķir. Tātad ECB veiks novērtējumu, bet pārējo visu darīs SRM, kas attiecas uz uh, ECB lomu SRM, tad mēs uzskatām, ka mūsu klātbūtnē būtu jābūt tikai kā novērotājiem. Un vispēcot par juridisko pamatu, es saprotu, ka ECB um, juridiskais dienests uzskata, ka 1.14 pāns uh, līgumā ir uh, piemērots SRM regulai. Es saprotu arī, ka šis, uh, šo viedokli atbalsta arī visu citu institūciju uh, juridiskie dienesti. Un uh, padomas juridiskais dienests arī ir informējis, ka 1.14 pāns ir pietiekams. Tad ir par tā saukto backstop, jeb uh, atbalstu, jeb kredītlīniju. Šis pats vārds tiek lietots dažādās nozīmēs patiesībā, jo ko mēs saucam par backstop SRM kontekstā, proti ir tas, ka šis fonds, šis vienotais SRM fonds uh, tiks uh, pabeigts desmit gadu laikā, tam būs vajadzīgi desmit gadi, tātad jautājums ir, uh, Kas notiek, ja pirms uh, ir sasniegts šīs periods, šie desmit gadi ir pagājuši, mums ir vajadzīgs šis fonds. Un tad uh, būtu vajadzīga šī iespēja aizņemties naudu, nevis par brīvu, bet aizņemties no cita avota. Un tad ir tas, ko mēs saucam par backstop SRM, tātad iespēja SRM paredzēt kredītlīniju, no kuras var aizņemties naudu gadījumā, ja līdzekļu nepietiek fondā pašā. Paldies! Tagad eh, sociāldemokrātu grupas vārdā Emilija Tūrunēna. Um, thank you. First of all, uh, Paldies! Vispirms komentārs. Tas, ko jūs teicāt par jūsu attiecībām ar citām centrālajām bankām, tas bija interesanti. Jūs teicāt, ka jums ir diskusijas, bet nav nekādu uh, formalizētu lēmumu pieņemšanas struktūru. Tas ir tikai komentārs, manuprāt, tas ir būtisks trūkums pēc krīzes reformās. Manuprāt, mēs joprojām šeit nesam vienu būtisku kļūdu izlabojuši. Tas bija tikai komentārs. Mans jautājums par jūsu jauno lomu kā uzraudzības iestādē. Tā ir viena no šodienas tēmām. Un eh, šo jautājumu esmu uzdevusi eh, citiem iepriekš, bet neesmu vēl saņēmusi uh, um, par um, pienācīgu atbildi. Dēzelblom kungs nesen bija šeit, un viņš teica, ka uh, līdzekļu kvalitātes uh, novērtējuma kvalitāte ir ļoti svarīga, un jūs runājat par uzticamību šodien, bet viņš. Uh, neizteica nekādus konkrētus priekšlikumus, kā to nodrošināt, ne tikai par metožu kvalitāti runājot, bet arī runājot par ekspertu neatkarību, kas tiks izmantot. Kā jūs nodrošināsiet augstu kvalitāti šiem vērtējumiem, jo īpaši ņemot vērā kritiku, kas tika pausta pēc pēdējiem stresa testiem un metodēm, un kā jūs nodrošināsiet uh, neatkarību, jo īpaši pieaicinot privātā sektora uh, ekspertus, kā jūs definējat neatkarību šajā kontekstā. Un jūs minējāt šo backstop, jeb kredītlīnijas, ka būtu jābūt nacionālām kredītlīnijām. Man ir jautājums, vai tādas jau pastāv? Vai tas ir realistiski Spānijas, Grieķijas, varbūt pat Francijas gadījumā? The, the first, let me say the... Pirmkārt, visaptverošs novērtējums būs balstīts uz uh, pamatīgu uh, metodoloģiju, kas jau šobrīd tiek gatavota uh, SSM sagatavošanās darbu ietvaros. Šie sagatavošanās darbi, kā jau iepriekš teicu, balstīsies uz ārējiem konsultantu uh, Eh, konsultantiem un to, ko viņi eh, darīs. ECB ir izsludinājusi konkursu un eh, pieņems darbā ārējo konsultantu. Otrkārt, centrāli vadīta projektu vadība tiks izveidot, lai nodrošinātu, ka šī uh, striktā metodoloģija tiktu piemērot konsekventi un neatkarīgā veidā visās uh, bankās, kas ietilpst uh, kritēriju ietvaros. Tātad uh, konsekventi un neatkarīgi tiks piemērot metodoloģiju, lai nodrošinātu to, ka nav nekādas fragmentācijas un rezultāti ir salīdzināmi. To visu uh, atbalstīs uh, pieredzējuši ārējie projektu menedžeri no tiks arī kvalitātes nodrošināšana, un tas tiks eh, sasaistīts eh, ar katru metodoloģijas soli, lai nodrošinātu procesa ticamību un rezultāta uzticamību. Tagad par šiem backstop jeb kredītlīnijām. Mums jāņem vērā pirmkārt tas, ka bankas eh, pa šo laiku būtiski ir uzlabojuši savu likviditāti Un nacionālo kredītu līniju uh, loma ir realistiska arī, arī tām valstīm, kuras jūs minējāt. Paldies! Okay, thank you. Paldies! Man šķiet, Emīlija, vismaz es domāju, ka Deizelbloma kungs diezgan kategoriski izteicās par konsultantu izmantošanu. Varbūt, ka uh, Mēs varam atrast trūkums viņa atbildēs, bet, manuprāt, viņš diezgan strikti par to izteicās. Tagad tautas partija, Marijana Taisena. Uh, thank you. Uh... Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu nīderlandiešu valodā. Paldies, uh, uh, bankas uh, prezidenta kungs, dragie kungs, par to, ka esat ieradies šodien. Es gribētu paust uh, dažas uh, iebildes un uzdot jautājumus. Mēs uh, kopā esam daudz izdarījuši, pieņēmuši politiskas lēmumus, likumdošanu, ir veikti dažādi standarti un nestandarti pasākumi, un, manuprāt, mēs tiešām esam daudz darījuši, lai nodrošinātu, ka nākotnē krīzes varētu novērst, lai šādas krīzes nākotnē neatkārtotos. Uh, un uh, nodrošināt lielāku uzticamību. Bet eh, mums ir jāpabeidz šis darbs. SRM vēl nav pabeigts. Un mans jautājums ir, tad, kad jūs veiksiet uh, resursu kvalitātes vērtējumu un citus vērtējumus, tad uh, jāpatur prātā, ka šur un tur varētu parādīties problēmas. Un tas uh, man liek uzdot jautājumu, kā mēs nodrošināsim, ka pirmās negatīvās ziņas, kas uh, nāks kā rezultāts, neradīs uh, paniku un nenovidīs pie haosa. Kā varam uh, novērst šādu reakciju? Tātad vai jūs apzināties, uh, ka uh, tas, ka trūkst uzticīgas ekonomikai un uh, finanšu tirgiem, uh, var radīt šādus riskus, kurš tad eh, to darīs, kurš rīkosies, vai esat iz, apsprieduši to institūciju starpā. Es šo jautājumu uzdevu Barņēkungam, un viņš teica, ka tas ir apspriests pēdējā ekofin padomē. Bet varbūt ir jāizsniedz paziņojums par to, lai cilvēki to zinātu, eh, lai nebūtu pārsteigums, ka parādās negatīvas ziņas, bet vai ECB tam gatavojas, vai uh, Eh, kaut kādi paziņojumi var mūs padarīt izturīgāks, noturīgāks, kurš uzņemsies šo atbildību, vai tomēr mans bažas nav pamatotas. Nē, nē, jūsu bažas tiešām ir pamatotas, tās nekādā ziņā nav nepamatotas, mēs eh, jums piekrītam, mēs apzināmies, ka šie jautājumi ir jārisina un jābūt eh, sagatavotiem. Pagātnes pieredze mums arī daudz ko māca. Uh, Varbūt, ka situācija šoreiz ir nedaudz labāka, gan tāpēc, ka bankas būtiski ir uh, uzlabojuši savu uh, nodrošinājumu, tās ir uh, palielinājuši būtiski savu kapitālu, tātad vispārējā situācija ir labāka un ir lielāka uzticamība atšķirībā no iepriekšējiem stresa testiem no tā laika. Bet mūsu vērtējums būs visaptverošs un stingrs jo mums ir vajadzīgs skaidrs pārskats par eh, visām iestādēm, kuras mēs uzraudzīsim. Ir pāragri teikt, kādi būs rezultāti, kādi skaitļi parādīsies, bet eh, mēs tiešām uzskatām, ka eh, šīs pasākums, vērtēšanas pasākums, ja tas tiks veikts caurskatāmi, uh, tas uzlabos uzticamību, un tāpēc mēs visu laiku uzstājam, ka nacionālie, nacionālais atbalsts ir ļoti būtisks, lai nodrošinātu kvalitātes vērtējumu ticamību. Ja nebūs nacionālā atbalsta vai kredītlīnijas, tad uh, pasauli teiks, ka rezultātā skaitļi ir tik labi, tāpēc, ka ir bailes uh, no nacionālo kredītlīniju trūkuma. Nē, tāpēc ir jābūt šim nacionālajam atbalstam. Tas ir tas, ko mēs cenšamies darīt, rīkoties pēc iespējas caurskatāmāk, konsekventāk un uh, rīkojamies strikti. Tātad uh, mēs esam gatavi arī iejaukties. Um, Paldies, un tagad Alde vārdā Ramons Tremosa. Paldies, priekšsādētāji. Tragīkungs, labdien! Divi jautājumi. Pirmkārt, par Banku Savienību. ECB uzraudzīs dažas Eiropas bankas un man kā katalāņu deputātam ir, tas ir labas ziņas, ka visas Spānijas bankas uzraudzīs ECB. Bet uh, mans jautājums ir, kuram vajadzētu maksāt par ECB uzraudzības kļūdām? Otrais jautājums par ECB uzraudzību. Es uzskatu, ka nav nekad uh, uzticības bez kļūdām. Uh, Eiropas centrālajai bankai vajadzētu būt šai sarkanajai pogai, lai uh, risināt situāciju. Ir bankas, kas tiek deklarētas kā pārāk lielas, lai bankrotētu, un citās dalība valstīs ir uh, diezgan lielas bankas, piemēram, Vācijā, Vestlandes banka um, būtu tā, kam ļautu bankrotēt. Tātad, kuram vajadzētu būt šai sarkanējai pogai? Paldies! Par pirmo jautājumu. Nu jā. Es pat nevaru, negribu domāt par to, kuram vajadzētu maksāt par to, ja ECB pieļauj kļūdu. Bet otrs punkts ir patiesībā ļoti svarīgs. Jau no paša sākuma mēs esam teikuši, ka tas brīdis, kad novērtēt eh, kādas finanšu institūcijas dzīvotspēju un kā rūpēties par šo institūciju, Tie ir divi atšķirīgi brīži, divi atšķirīgi uzdevumi, un to vajadzētu veikt divām atšķirīgām institūcijām. Tātad Eiropas centrālā banka pateiks SRM, ka kāda konkrēta iestāde varbūt nav dzīvot spējīga. Tad tas ir SRM ziņā, līdzīgi kā FDIC ASV, uh, lemt, ko darīt ar šo institūciju. To var pārdot, to var eh, rekapitalizēt, to var apvienot ar kādu citu, to var arī likvidēt. Tur ir div, daudz dažādu risinājumu. Bet tā kā ir šīs ļoti dažādās iespējas, eh, un tas var ietekmēt eh, nacionālo budžetu un nodokļu maksātāju naudu, tad šim uzdevumam būtu jābūt pilnībā atšķirīgam no uzraudzības uzdevuma. Tas, starp citu, arī ir tas, kā tas jau šobrīd darbojas dažādās valstīs. Jums ir uzraugs, kas principā pasaka valsts kasē vai finanšu ministram, kā kāda iestāde nav dzīvotspējīga un tā būtu vai nu jālikvidē vai varbūt jāpieno ar kādu citu iestādi. Un tad šie divi uzdevumi visās dalībvalstīs ir pilnībā nošķirti, cik es zinu. Thank you. Paldies. Did you want to come back, Ramon? Vai uh, tu gribēji pārjautāt, Ramon? Ja es uh, drīkstu, šie jautājumi ir arī tie, kurus apspriežam uh, um, atrisināšanas un noregulējuma direktīvas kontekstā. Proti, cik liela elastība ir jāatstāj šajos uh, lēmumos Un jādomā arī par investoriem, jādomā, ka šeit var būt dažādi rezultāti, bet tas viss vēl tiek apspriests. Mario, man ir jautājums jums par makro uzraudzību, par politiku, ko ECB īsteno. Makro uzraudzības politika, kā jūs zināt, ir būtisks jauns instruments, to var um, izmantot Eiropas centrālā banka. Uh, Tad, kad uh, SSM ietveros uzņemsies jaunās pilnvaras, bet uh, tas varētu ietekmēt arī monetāro politiku. Piemēram, cenšoties uh, pārvarēt to, ka 1% likme visās dalībvalstīs nedarbojas, un tad varētu izdarīt spiedienu uz bankām, kurš tad to darīs. Un uh, kā makro uzraudzības politika tiks eh, īstenota, ja mēs eh, runājam par eh, uzraudzības un monetārās politikas pārklāšanos. Jo, piemēram, Anglijas bankā ir tāda kā starpinstitūcija, kas raugās uz abām pusēm. Kā jūs to uh, pārvaldāt ECB? Jā, nu šī makro uzraudzības politika pamatā būs gan uzraudzības padoms, gan arī pārvaldes padoms uzdevumos. Mēs principā esam noslēdzošajā fāzē, izstrādājot sadarbības procesus, rīkojot īpaši sanāksmes tieši par šo jautājumu, par informācijas savstarpēju apmaiņu, Un šobrīd mēs tieši esam šai procesā meklējot pareizos procesus, uzbūs veidus, pat arī stabilitātes daļu saistīt ar to. Jā, tik tiešām tās ir bažas, kuras mēs labi apzināmies. Mums jābūt ir gataviem sniegt jums un sniegt eirozonai pamatot pietiekamu risinājumu. Jā, nu šī ir tāda neskaidrā teritorija. Mūsu gadījumā mums ir jānošķir makro uzraudzības politika un monetārā politika. To mums atvieglo līgums, jo primāri esam atbildīgi par vidējā termiņa cenu stabilitātes nodrošināšanu. Līdz ar to mūsu uzdevums ir vieglāks. Mēs zinām, ka, lai arī par ko būtu runa, primārais uzdevums ir galvenais, kas mums ir primāri jāizpilda. Ņemot to vērā, protams, ka varbūt arī lokāls problēmas, jā, makro uzraudzības jomā, tik sarežģītā zonā kā ir eirozona. Tas var būt arī kā uh, risinājums tādiem lokalizētiem burbuļiem, kas var veidoties dažādās eirozonas vietās, bet tas tiešā veidā neietekmē monetāro politiku. Priekšsēdētāji, nu, tad ECB to varētu darīt kā atba, eh, kā atbildīgā iestāde, jeb, kā, jeb uzraudzības iestāde. Mēs tieši šobrīd par to lemjam, kurš ko dara. Jā, nu, es atvainojos, ka ierunājos par tik sarežģītu tēmatu. Mums vēl ir mazliet vēl laika. Bokraškungs e, eh, māja vēl jau kādu laiku, viņš nebija sarakstā, bet jums ir jautājums, cik es saprotu, lūdzu. Paldies priekšsarētē. 2012. gada jūlijā Jūs, priekšsarētā kungs, izteicāt vēsturisku komentāru, sacījāt, ka ECB darīs visu, kas nepieciešams, lai glābtu eiro. Mēs to varētu skatīties, ka, uz to skatīties kā tādu um, ieskatu nākotnē. Tas, tas atstāja labu ietekmu uz fiskālo politiku, bet ne monetāro. Tas izglāba daudzas uh, valstis no bankrotēšanas. Tāpat laikā, kā jau tas tika apspriests iepriekš, monetāru darījumu mehānisms nav ideāls, jo ir ļoti neliela kredīta izaugsme un ļoti neliela reālā izaugsme. Tas ir tādā šādi uz nākotni tendēti paziņojumi bieži vien uh, palīdz kā atbalsts, uh, bet acīm redzot diez vai kā reālās uh, ekonomikas veicinošs faktors. Uh, Jā, es piekrītu, tiešie monetārie darījumi ir bijuši ļoti efektīvi, tie varbūt nav bijuši efektīvi kā fiskālais atbalsts. E, tiešie monetārie darījumi AMT ir e, noderīgi kā instruments, bet mums jāatcerās, ka tajā laikā, kad e, riski, kurus mēs risinām ar OMT, ir redenominācijas risks, kas ir kā efēmisms tam, uh, lai risinātu scenārijus, kas apdraud vai potenciāli apdraudētu eiro pastāvēšanu kā tādu. Un uh, ko mēs redzējām Eirozonā, nu to nevis balstījās uz uh, pamat scenāriem, bet gan balstoties uz to, ka daudzi prognozēja eiro sabrukšanu. Un tieši tādēļ OMT mehānisms bija kā monetārās politikas mērķis, jo šādi graujoši scenāriji, kas apdraud mūsu primārām mandāta funkcionēšanu, respektīvi cenu stabilitātes vidējā termiņā. Tāds bija mūsu mērķis. Bet ņemot vērā to, ko sa tikko sacīju, OMT aktivizēšanas noteikumi ir ļoti stingri tur makroekonomiska programma nepieciešama, primārā tirgus iegāde, e, tai valstī, kur e, to ir pieprasījusi, līdz ar to nebija nekādas vēlmes risināt e, vai nebija paredzēts risināt valsts fiskālās problēmas. Pārliecība, kas tam pamatā bija, bija tāda, ka ja valstī ir neusturama ilgtermiņā fiskālā poli e, politika, tad neviens cits izņemot pašu valsti, jo tur neko nevar mainīt. Ilgspējība jāvērtē pēc procentu likmēm. šiem pamatā esošiem aktīviem. Un tieši šādu pamatu tika veidot arī tieši monetārie darījumi. Tātad, e, no nu, Filipa Lambēra viens jautājums, un tad īsts pārtraukums, kuru Mario prasīja pirms mēs sākam nākamu uzklausīšanas daļu, kas būs par Eiropas sistēmiskā riska kolēģiju. Filip, es no Šerons e, sapratu, ka man jā, iesakās īsi, tā es arī darīšu. Priekšsēdē kungs, jūs sacījāt, ka aizdevumi reālai ekonomikai īsti neizpildīja tos, tās vēlmes, ko finanšu industrija gaidīja no tiem. Vai jūs piekritīsiet, ka uh, finanšu industrija varbūt ir kļuvusi atkarīga no peļņas eh, procentiem, kas neatbilst reālai ekonomikai? Jā, tik tiešām tā ir. Un turpinot par šo jautājumu, redziet, daļa no tā, ko mēs šodien redzam, viss regulējums, kuru mēs izveidojam no finanšu krīzes sākuma un kur turpinam veidot, ir balstīts uz ideju padarīt banku sistēmu un finanšu sistēmu kopumā mazāk riskantu nekā tā ir bijusi iepriekš. Līdz ar to liekas, ka jā, peļņa vai atdevs likums varētu būt zemākas nekā agrāk, Un jā, varētu teikt, ka nozara bija pieradusi, atkarīga principā no augstās peļņas, bet eh, jāsaprot arī, ka zemāks eh, peļņas līmenis eh, nozīmē arī zemāku risku. Un tirgiem vēl tas ir jānovērtē. Jā, peļņas procents būs zemāks un paliks tāds, bet arī risks ir zemāks. Līdz ar to ir atšķirīgi šī uh, attiecības starp risku un peļņu, un cilvēks sāks to novērtēt ar laiku. Un es domāju, ka kopējā situācija šobrīd ir daudz labāk nekā tā bija pirms trim gadiem. Šobrīd bankas atkal var tirgos eh, piekļūt kapitālam, kopējā situācija arī no uzticēšanās viedokļa ir uzlabojusies. Līdz ar to izskatās, ka pakāpeniski akcionāri sāk izprast šo jauno konfigurāciju ar zemāku peļņas procentu un zemāku risku un arī spēju reaģēt uz šo situācijas maiņu. Bet tas, ko es iepriekš sacīju par aktīvu kvalitātes izvērtēšanu, tātad tas atkal kļūst svarīgi šajā aspektā. Kādēļ? Tādēļ, ka, lai pārliecinātu privāto sektoru veikt ieguldījumus banku nozarē, ir nepieciešams ne tikai zemāks risks, bet ir nepieciešama arī caurskatāmība attiecībā uz banku bilancēm. Un tieši tādēļ mūsu pasākumi ir tieši ļoti svarīgi, lai atkal aktivizētu naudas plūsmu no banku sektoru uz reālo ekonomiku. Paldies! Jā, paldies, saka priekšsarētāji, ar to mēs arī noslēdzam mūsu monetārās politikas eh, sadaļu. Un kā lūgt, šobrīd īs pārtraukums uz kādām piecām minūtēm, un tad sāksim nākamo sadaļu. Varbūt dažas minūtes ātrāk nekā plānots, bet eh, Mario tad varēs doties ātrāk projām, lai paspēr uz lidmašīnu. Tātad atsākam darbu pēc piecām minūtēm. Right, welcome. Labi, uh, atsāksim darbu, kolēģi. Tagad uh, būs uzklausīšana joprojām ar Eiropas centrālās bankas prezidentu, bet šoreiz viņš uh, piedalīsies kā Eiropas sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājs. Tātad atkal sākumā uzklausīsim Mario šajā kapacitātē, uh, un pēc tam būs uh, SRB jautājuma atbilžu sesija. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti! Man ir liels prieks uzstāties šodien šajā komitejā, lai jūs informētu par Eiropas sistēmisko risku kolēģijas jeb ESRB aktivitātēm. Uh, kopš Tātad pagājušās sēdes laikā gavernor eh, pārvaldnieks Kārnīs tika iecelts par pirmo priekšsēdētāju ESRB. Kopš mēs eh, tikāmies pagājušreiz ir eh, bijušas būtiskas atlapšanas pazīmes Eiropas ekonomikā. Un, un lai gan tas viss ir iedrošinoši, tas ir tikai sākums. Uh, finanšu stabilitātes risks joprojām saglabājas. Un savā šodienas eh, piezīmēs es eh, stāstīšu par to, kā ECB strādā, lai novērš šos riskus apdrošināšanā banku sektorā un tirgus infrastruktūras jomā. Es arī ziņošu par divām citām jomām, kurās notiek darbs. ESRB pirmā uh, ieteikuma novērtēšana un ieviešana un uh, vadlīnijas par uh, makro uzraudzības instrumentiem, lai palīdzētu nacionālajiem iestādēm. Uh, apdrošināšanas sektors ir svarīgs gan finanšu sistēmā, gan uh, plašāk ekonomikā. Bez tā, ka tiek uzņemti riski, ko uzņēmumi un privātpersonas negrib pašas uzņemties, eh, investo, eh, notiek arī investīcijas. Tā pašā laikā ir jārisina iespējami riski, eh, kas izriet no apdrošināšanas. Daļai no tiem ir potenciāls ietekmēt finanšu sistēmas stabilitāti. Dzīvības apdrošināšanas uzņēmumi, jo īpaši tie, kas apsola garantētus peļņas skaitļus, uh, šobrīd uh, cieš, jo ir uh, zemes procentu likmes. Ja mēs uz to raugāmies no makro uzraudzības viedokļa, Eiropa, Eiropas apdrošināšanas un arotpensija iestāde ir ieteikusi mainīt uh, darbības modeļu šiem firmām. Tas ir ļoti svarīgi, lai um, risinātu šo problēmu pašā saknē. Ja biznesa modeļi netiks mainīti, tad apdrošināšanas kompānijas varētu um, meklēt augstāku pēļņu, investējot riskantākos uh, produktos, bet tas uh, radītu lielāku zaudējumu risku un uh, riska prēmiju palielināšanu. Firmām ir ierobežoti stimuli risināt šo, šos riskus, ja regulātori uz tiem nenorāda. Uh, Un, ja tas netiktu darīts, tad tiktu vājināta sektora spēja pildīt savu svarīgo lomu ekonomikā. Tas varētu ietekmēt arī plašāku finanšu sistēmu ar tiešām saiknēm, un to mēs nevaram novērst būtībā. Apziņa, ka apdrošināšanas sektors var būt sistēmiski būtisks, ir pieaugusi, un starptautiskā līmenī Finanšu stabilitātes padome nesen ir paziņojusi, kuri ir pasaulē sistēmiski svarīgie apdrošinātāji. Pieci no deviņiem ir Eiropas uzņēmumi. Starptautiskā uh, uz, apdrošināšanas uzraudzības iestāžu asociācija ir izstrādājusi ietvaru, uh, politikas atbildēm, tā skaitā efektīvu noregulējumu un lielāku absorpcijas kapacitāti zaudējumiem. ASV sistēmiski svarīgas finanšu institūcijas, tā skaitā arī apdrošināšanas kompānijas, eh, tiks uzraudzītas, un to darīs eh, Federālo rezervi sistēmas pārvaldības padome. Un tur būs paaugstināti makrouzraudzības standarti. Eiropā turpinās darbs pie solvencija, jeb maksātspējas divi. Un šis parlaments tajā spēlē būtisku lomu kā līdzlikumdevējs. Maksātspēja divi atspoguļo uh, labāk nekā uh, maksātspēja viens uh, riska profilu, kas ir apdrošinātājiem un uh, uzlabo to risku pārvaldības kapacitāti. Tā pašā laikā jaunajai sistēmai būtu jāspēj risināt arī uh, pārmērīga uh, tirgus uh, svārstīguma problēmas īstermiņā, un tā skaitā arī procikliskos efektus. Un tā ir paredzēts arī ilgtermiņa garantija pakotnē. Kā Eiropas parlaments to prasīja, tad ESRB ir uh, piedalījusies uh, Uh, ekonomiskajā izvērtējumā, ko veic Eiropa un atbalsta galvenos panāktos secinājumus. Ņemot vērā to, ko es tikko teicu, ir ļoti būtiski, lai šī pakotne nodrošinātu gan pietiekamu kapitāla līmeni vienmēr, gan arī pilnību, uh, pilnīgu caurskatāmību piemērošanā. Būtu jārisina visi riski atbilstoši. Banku sistēma spēlē būtisku lomu ekonomikas finansēšanā. Tajā pašā laikā tās loma finanšu krīzes norise ir norādījusi uz vairākiem vājiem punktiem. Ir e, spērti būtiski soļi, lai risinātu šīs problēmas un veidotu uh, dzīvotspējīgāku banku sistēmu, kāda ir pelnījuši Eiropas pilsoņi. Un te arī Eiropas parlaments ir eh, spēlējis būtisku lomu, apstiprinot vienotu uzraudzības mehānismu, jeb SSM. ECB eh, e veiktais banku novērtējums, kas ir gaidāms, eh, un tas tiks veikts saskaņā ar Eiropas banku iestādes, jeb EBA rekomendācijām, un par to tika paziņot šā gada martā, tam ir potenciāls stiprināt uh, banku sistēmas uzra, uzticamību uh, vienotā uzraudzības mehānismu ietveros. Un tas savukārt uh, samazinātu banku finansēšanas izmaksas un samazinātu arī kreditēšanas izmaksas uzņēmiem un privātpersonām. personām. Un te ir vajadzīgs skaidrs paziņojums, eh, tātad skaidra komunikācija, eh, kā arī ticami un efektīvi eksanta mehānismi. Tā skaitā arī fiskālās kredītlīnijas, lai eh, risinātu jebkādas kapitāla trūkuma problēmas, ja tādas var parādīties. ESRB mēs galvenokārt raugāmies uz diviem struktūrāliem elementiem Eiropas banku sistēmā, kuru Uh, finanšu krīze iezīmēja. Pirmkārt, banku sistēmas lielais izmērs relatīvi uh, attiecīgi pret reālo ekonomiku. Un otrkārt, uh, zaudējumu koncentrēšanās zināmos aizdevumu segmentos. Daudzās valstīs banku aktīvu pieaugums līdz ar sviru izmantošanu izrādījās uh, neilgtspējīgs. Un tad, kad parādījās zaudējumi, tad uh, banku sistēma saskārās ar spiedienu, un uh, banku problēmas noved pie kreditēšanas uh, samazinājuma reālajai ekonomikai. Tas vēl paplašināja krīzi, un tas joprojām kavē atkopšanos. Ņemot to vērā, SR, SRB valde turpina pārdomāt to, kā uh, banku sektora apjoms attiecībā pret eh, reālo ekonomiku nodrošina finanšu pakalpojumus. Padomdevēja zinātniskā komiteja ir arī strā, sāku strādāt pie šī jautājuma. Krīzes laikā banku zaudējumi bieži vien koncentrējās zināmos aizdevumu segmentos. Virknē valstu uh, zaudējumi uh, no īpašuma aizdevumiem uh, prasīja ieve, iejaukšanos banku sektorā, bet pat nišu segmenti, piemēram, uh, kuģniecības finansēšana prasīja dažās valstīs uh, individuālu banku iejaukšanos. Cikliski sektori, uh, kuri ir riskus radoši bankām Eiropā, ir būvniecība, nekustamie īpašumi, un arī um, materiāli un ražošana, tā ir skaitā um, tērauts un ķīmijas nozara. ESRB uh, turpina strādāt šajā jomā. Un tagad es pievērsīšos centrālajiem darījumu partneriem, jeb CCP, kas ir būtiska daļa ES finanšu sistēmā. Kā jūs zināt, tad uh, G20 valstis ir vienojušās par uh, visiem uh, par to, ka visi standartizētie OTC atvasinātie finanšu instrumenti ir eh, jātirgo caur šiem eh, CP, jo tie ir eh, aizvien būtiskāki finanšu sistēmā. Un te līdz ar to rodas vairāk makrouzraudzības riski. Uh, CCP procikliskums uh, attiecībā uz to maržu noteikumiem, uh, un tas rada bāžas palielināt lielākas maržas uh, sliktos laikos un samazinot tos um, labākos laikos, varbūt liekas loģiski no individuāla CCP viedokļa, bet tur ir arī risks, ka finanšu sistēmas cikliskais jūtīgums palielinās un šie vājie punkti var vēl paplašināties, ja palielināsies CCP nozīme. Uh, Eiropas vērtspapīra un tirgus iestāde ESMA jau ir uh, iekļāvusi uh, svarīgus noteikumus savos tehniskajos standartos, tad tomēr to efektivitāti um, varētu uh, palielināt, ja tiktu pieņemta papildus uh, pasākumi, kas būtu precikliski. CCP arī vajag uh, spēcīgus uh, atjaunošanas plānus, lai izvairītos no nereglamentētas bankrota. Visbeidzot, ir arī uh, risks, ka tas viss var ietekmēt citas jomas, jo īpaši CCP ietvaros, jo viņi darbojas ar tiem pašiem produktiem veidojot CCP tirgus, ir jādara tā, lai Um, novērstu šos uh, domino uh, efekta riskus uh, no viena CCP uz otru. Lai to panāktu, ESMA jau ir pieņēmusi attiecīgas vadlīnijas, un tomēr, ņemot vērā CCP sistēmisko būti, svarīgi, lai būtu plašs instrumentu klāsts, kas būtu pieejams, lai uh, stiprinātu to um, spēju pretoties domino efektam. Uh, Es likumdošana ir eh, sniegusi SRB skaidru lomu šajās jomās, piemēram, Eiropas tirgus infrastruktūras regulas ietvaros, jeb emīri ietvaros SRB ir uh, lūgta uh, izvērtēt uh, potenciālo uh, prociklisko maržu prakses uh, ietekmi, uh, kāda pastāv. SRB uzskata, ka šie jautājumi, tad, tad, tad mēs izskatījām šos jautājumus uh, pēdējā uh, valdes sēdē un ir pasūtīti jauni pasākumi. Un tagad par to, kāds darbs tiek veikts ESRB. Pirmkārt, uh, ESRB pirmā ieteikuma īstenošana, īstenošanas novērtējums. Tie ir kā tādi Uh, instrumenti, uh, kas ir uh, ar devīzi vai nu rīkojies vai paskaidro. Līdz ar to um, mēs varam izvērtēt uh, rīcību un pēc tam prasīt skaidrojums no dalību valstīm, ja kāds ieteikums ir pieņemts. Attiecībā uz pirmo ieteikumu par uh, aizdevumiem ārzemju valūtā, SRB tikko uh, ir pabeigusi pirmo pilno ciklu kopš ieteikuma uh, izsniegšanas līdz uh, ieviešanas novērtējumam. Varbūt atcerēsieties, ka uh, ieteikumā uh, ir noteikta virkne pasākumu, lai risinātu virkni sistēmisko risku, ja notiek aizdevumi ārvalstu valūtā nefinanšu privātiem sektoram. SRB eh, valde šobrīd eh, veic novērtējumu, kas tiks publicēts eh, turmākajās nedēļās, un mēs esam gatavi līdzīgu procedūru piemērot turmākajām procedūrām. Un tad par uh, vadlīnijām makrofinan uzraudzības instrumentu lietošanā. Uh, Jūs zināt, ka jaunās Eiropas kapitāla prasības iestāsies spēkā 2014. gadā. Tur ir virkne makrouzraudzības instrumentu, kurus varēs izmantot nacionālās iestādes. Kā jau es e, minēju, jums 8. jūlijā iepriekšējā uzklausīšanā SRB strādā kopā ar dalību valstīm pie vadlīnijām par to, kā nacionālās iestādes varētu izmantot šos instrumentus koordinētā veidā. Nākamajā uzklausīšanā sniegšu jums vairāk detalizētas informācijas par šiem jautājumiem, un tagad eh, paldies par jūsu uzmanību, un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies, paldies, ka pastāstījāt mums par vi pirmā vicepriekšsēdētāja iecelšanu. Mēs jau pētām, kad mēs varēsim organizēt uzklausīšanu ar vicepriekšsēdētājiem, un tas varētu būt uh, nākamā gada sākumā, ņemot vairāk, ka uh, Mūsu komitejai ir daudz darba un arī deputātiem pašiem ir uh, ļoti piesātināta darba kārtība. Jūs minējāt uh, apdrošināšanu, un mēs tiešām smagi strādājām, lai maksātspēja divi pabeigtu laicīgi. Es nejautāšu jums par detaļām, bet sistēmiskajā kontekstā vai apdrošināšanas kompānijas kļūst aizvien sistēmiskākas tāpēc, ka tās tagad, eh, tām tagad draud tās augtais bail-in vai tas, ka jāpiedalās pašiem zaudējumu sekšanā. Tātad vai tas eh, šīs apdrošināšanas eh, kompānijas paceļ turpat, kur bankas? Koncepcija par sistēmiskumu ir atšķirīga banku un apdrošināšanas nozarēs Šeit varētu būt runa par eh, likviditātes eh, problēmu, pārvēršanos, maksātspējas problēmās. Bet apdrošināšanā sistēmiskums ir saistīts ar to, kā atsevišķas eh, funkcijas, kā riska diversifikācija varētu pazust. Piemēram, pārapdrošināšana vairs netikt izmantota. Uh, Tāpat arī apdrošināšanas sektorā tas varētu nozīmēt ilgtermiņa ieguldījumu trūkums ekonomikā vai sliktākajā gadījumā procikliskā darbībā. Balsoties uz to, gan IAS, gan FSB turpinās darbs, lai nodrošinātu stabilitāti Un nesen tika identificēts arī abās šais struktūrās būtiskākās bankas un uzņēmumu, un 5 no 9 ir Eiropas uzņēmumi. Tātad sistēmiski tā tas tiek saukts abās nozarēs, bet tas ir apdrošināšana atšķirīga no banku nozars. Un tik, tik, tik tiešām tas ir viens no aspektiem, kas mums jāņem vērā priekšsēdētāji. Varbūt es varu ar eh, nākamo jautājumu eh, par citu sfēru, par ilgtermiņa ieguldījumiem. Tie notiek mēģinājumi ieinteresēt eh, apdrošināšanas un firmas un pensiju fondus iesaistīt, ieinteresēt ilgtermiņa ieguldījumos, bet šī uzņēma vēlas garantijas. Uh, Savukārt, ja mēs iestrādāsim ilgtermiņa ieguldījumos valstu garantijas, vai tas nebūs e, kā subsīdijas e, bankām, e, kā tas bija iepriekš, un tagad tiktu izveidot savu veidu subsīdijas apdrošināšanas sabiedrībām? šī funkcija būtu ilgtermiņa ieguldījumiem, ieguldījumu veicējiem, apdrošināšanas sabiedrībām, tik tiešām tur būtu precikliska darbība nepieciešama. Viņa ir tipiskais institucionālais ieguldītājs, kas ir ļoti nepieciešama infrastruktūra ieguldījumiem, kas parasti ir ilgtermiņa ieguldījumi. Un tad tiešām ir savu lomu spēlējam pat bez garantijām es teiktu, ka nesen ir novērojama tendence, ka lielie apdrošinātāji vairāk iesaistās īstermiņu vidē termiņa aizdevumu izsniegšanā. Un ņemot vērā globālo kredītu krīzi un bankas samazina apdroši, aizdevumu izsniegšanu, apdrošinātāji iesaistās šajā biznesā, bet tas, protams, ir jādara samērīgi ar risku. Neesmu pārliecināts, ka apdrošināšanas eh, sektoram ir nepieciešama papildus garantijas, lai veiktu tāds paši ieguldījums, kādi viņi ir veikuši pagātnē. Labi, eh, prasīt jau viņi var, bet tas nenozīmē, ka viņi to dabūs. Tālāk, Eiropas tautas partijas Diogo Fēri jautājums, lūdzu. Šeren, Paldies, Šeron. Priekšsarātāji, dragi. Pirmkārt, es vēlētos pateikties par, par to, ko jūs sacījāt eh, savā prezentācijā, savā uzrunā, par to, cik svarīgi ir šī darbība dalību valstu ekonomikā. Viens no būtiskākajiem elementiem šeit ir pārliecības līmenis, kas ir ieguldītājiem attiecībā uz sistēmu. Mēs jau strādājam Banku Savienībā pie vienotā uzraudzības mehānismu, SSM. Tagad mums jāstrādā arī pie noregulējumu un pie depozītu garantijām. Un tad, tad, kad iedzīvotājs saprat, ka ir arī šis bailin princips, attiecībā uz 100 eh, tūkstošu eiro ierobežojumu attiecībā uz depozītu garantijām, tad eh, man nepieciešams viņiem sniegt pārliecību, vai jums, dragie kungs, ir kādi risinājumi, kas sniegs eh, pārliecību Eiropas ieguldītājiem, uzkrājuma veidotājiem. Well, the, uh... Jā, tā tad vispārīgā līmenī labākais atbalsts ieguldītājiem ir uzticēšanās uz atjaunošanu ekonomikā un tādas atvesaļošanās pastiprināšanu. Veidojot šo noregulējumu, mums ir nepieciešams uh, nošķirt bažas, kas ir bijušas no tām, kas vēl turpinās. Vienā mums ir jau uh, labi izstrādāta risināšanas kārtība, ko, kā mēs jau vairāk kārt esam uzsvēruši, ir nepieciešams depozītu veicēju prioritārās saraksts un arī bail-in principu ievērošana. Starp šiem diviem aspektiem mums ir dažādu kreditoru kategorijas, un tad ir nepārtrauktās bažas, kur mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Domājot par bailinu principu izmantošanu, kamēr banka vēl ir dzīvotspējīga. Labākā atbildu uz šādu risinājumu, šādu situāciju ir izmantot konkrētu instrumentu kopumu, kurus varētu izmantot tad, kad piepildās konkrēti nosacījumi. Tieši tādēļ arī no šī aspekta ļoti svarīga uzrauga loma. Paldies! Vai vēlties vēl uzdot papildus jautājumu? Um, jā, saka runātājs. Uh, Mums ir mazliet vairāk laika, tāpēc es vēlētos vēl papildināt manu jautājumu ar to, ko jūs tikko atbildējāt. Portugālē, piemēram, ir uzņēmums, kurš 2012. gada novembrī mēģināja aizņemties un saņēma aizdevumu 6% punktu apmērā. Uh, bet, eh, piemēram, citās valstīs eh, aizņēmums uzņēmumiem tiek dots vismaz trīsreiz zemākos procentu apmēros. Ko jūs vēlties darīt, lai sakārtot aizdevumu sniegšanas procentu likmes Eiropā? Dragēkungs. Šī situācija ir finanšu krīzes rezultāts, un tas ir Eirozonas sadrumstalošanās visspilgtākais piemērs runājot par finansējuma nodrošinājumu, tad tur bankām jau viss izdodas labāk, un tomēr aizņēmuma ziņā vēl joprojām ir nepilnības. Un aizdevuma sniegšana dažādās valstīs ir ar dažādiem procentiem. Daļai tas ir saistīts ar to, ka Mums ir jāakceptē, ka valstīs, kurās ekonomika ir cietusi smagāk no stresa, risks spēlē lielāku lomu nekā citās. Un šo krīzes vismagāk skārto valstu bankas arī smagi izjūta valsts parāda slogu un arī valsts parādzīmju e, iepirkuma procentu likmes ir lielākas nekā krīzes netik smagi skarto valstu parādzīmes. Jautājums, ko darīt šādā situācijā? Protams, mēģināt fiskālo konsolidāciju turpināt un mēģināt atvesaļot ekonomiku dažādiem citiem līdzekļiem. Samazināt riska prēmijas, samazināt eh, procentu likmes valsts parādzīmēm un tādējādi novirzīt banku aizdot gribu uz reālās ekonomikas stiprināšanu. Balskundze, tas, vai, vai tas nozīmē, ka mazie un vidējie uzņēmumi nevarot aizņemties no bankām, tiešām arī zaudē ekonomiskās skriešanās sacīkstēs? Dragī, tas ir viena no alternatīvām investīciju jomām jo ja procentu likmes ir zemākas, tad eh, bankas eh, varētu aizdot vairāk vai aizdot uz zemākiem procentiem. Nezinu, vai tās aizdos eh, vairāk, jo jāskatās, kāda ir riska prēmijas dažādās, dažādu valstu ekonomikās. Bet kāds ir atmaksāšanas procents? Tas noteikti ir saistīts ar risku. Bet tādās situācijās, kur ekonomika ir stabilāka, jūs redziet, ka riska prēmijas samazinās. Ja fiskālās konsolidācijas virziens sama, būs uz pozitīvo, tad arī samazināsies šīs riska prēmijas. Un ja risks valstu parādzīmēm būtu liels, tad vai tad bankas um, varētu vairāk aizdot ar reāli ekonomikā strādājušiem uzņēmumiem? Dragī. Tas ir grūti atbildāms jautājums. No vienas puses mēs varētu domāt, ka padarot aizdevumu valdībām dārgāku un padarīt aizdevumu ekonomikai mazāk dārgu, tas varētu veicināt novirzu uz ekonomiku, bet, vienā, bet eh, vienlaicīgi bankām iepērkot uh, valdības obligācijas, reālās naudas, ko ieguldīt ekonomikā, paliek, ma paliek mazāk. Līdz ar to izvērtējot riskus, ir jāskatās uz abiem šiem rādītājiem. Bet eh, ja bankas vēlas pirkt eh, valstu parādzīmes, tad šiem riskiem ir jābūt augstākiem krīzes smagāk skartajās valstīs. Un tāpēc absorpcijas kapitāls eh, būtu augstāks, riska smagāk skartajās valstīs kā stabilākajās. Tātad atbildes jūsu jautājumu ir sarežģīta. Šarons kundze, jā, mēs dzīvojam grūtos, grūtā situācijā un sarežģītā situācijā, un tagad Saida Elkadrāvi. Paldies, prieksēdētājs kundze. Un paldies arī, dragie kungam, par šo otrās daļas ievadvārdiem. Es vēlētos pajautāt par to, ko uh, komisija pieņēma pagājušajā nedēļā. Tātad naudas tirgus fondi spēlēs ārkārtīgi būtisku lomu banku un arī institūciju finansējumā, bet tas sev līdzi nes sistēmas riska palielināšanos. Šo fondu likviditāte un stabilitāte ir viens no noteicošajiem faktoriem, lai ar šiem fondiem saistīto risku novērtētu augstāk vai zemāk. Un lai nebūtu tā, ka mēs pārāk uzticamies ārējiem novērtotājiem, tad bieži vien šādā situācijā mēs norādam uz uh, lielāku risku pašā bankā. Un iespējams, ka šeit eh, mums vajadzētu izveidot sistēmu, kurā kritērija būtu ar lielāku variabilitāti, jo noteikti pavisam striktus eh, kritērijus, eh, piemēram, 3%, vai tas jūsuprāt būtu adekvāti, manuprāt, ir jāskatās mazliet plašāk un arī Eiropas sistēmiskā riska novērtēšanas institūcija. Varbūt, ka mums vajadzētu šobrīd eh, paraudzīties uz šiem finafsiem, jo ir pavisam citi eh, finanšu tirgus fondi, kuri arī varētu spēlēt eh, savu lomu un lai, sa lai samazinātu sistēmisko risku. Thank you. Thank you. Paldies! Alkadraikungs! 12. gada 20. decembrī ECB izstrādāja rekomendācijas finanšu tirgiem un eh, centrālās bankas eh, darbinieki, centrālās bankas arī atbalsta šo skatījumu, jo eh, šo fondu uh, Eh, šo fondu ietekme uz finanšu tirgiem Eiropā ir lielāka nekā Amerikas Savienotajās valstīs, piemēram. Un eh, šis finaps ir ekonomiska alternatīva tiem pakalpojumiem, kurus piedāvā kredīti institūcijas. Šā iemesla dēļ eh, šo finaps piedāvā vainu bankām, uh, vai arī likumdošanā ir jāparedz to pārvietošanās uz citiem ieņēmumiem. Šajos fondos ir iekļauts sistēmiskais risks, un regulātoriem nav iespējas to sakārtošanā izmantot tos pašus instrumentus, kurus tās izmanto bankām. 4. septembrī komisija ir nākus klajā ar regulas priekšlikumu par eh, naudas tirgus fondiem. Komisijas priekšlikumā ir cits priekšlikums. Sinaps nebūs aizliegti un tomēr būs eh, nepieciešams atlicināt 3% eh, no, no aktīvu daļas. Un šī regulā atrunātā daļa tiks obligāti piemērota. Eiropas komisijas patreizējā priekšlikumā un raugoties arī uz citām rekomendācijām, mēs to atbalstīsim, bet visticamākais, ka regula tiks sagatavot 14. gadā. Līdz ar to atbildes jūsu jautājumu, vai 3% ir pietiekami liels procentu apjoms vai ne, atbildi tiks sniegta vēlāk. Un līdz ko mums būs skaidrāk zināms, tad es jums varēšu sniegt labāku atbildi. Iespējams, ka mums e, būs nepieciešama atbilde ātrāk nekā 14. gadā, un tomēr mēs jau mūsu komitejā to izskatīsim iepriekš. Tagad Ūla Šmits no Alda lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze! Godātais Dragie kungs, es e, vēlētos uzteikt jūsu dzimuma līdztiesības politiku Eiropas centrālajā bankā. Jūs tiešām esat uzklausījis e, Eiropas parlamenta ieteikums, bet e, padome nē. Kādas priekšstādātāja kungs ir pilnībā pabeigtas banku savienības darbības sekas? vai šis institucionālais modelis tomēr neriskē būt pārāk sarežģīts, un vai ātras atbildes reakcijas būs gandrīz neiespējami īstenot. Es nāku no valsts, kur nav eirozonā, un es to nožēloju, bet eh, kas notiks ar bankām, kuras atrodas ārpus eirozonas un kuru uh, meitas uzņēmumi vai nodaļas atrodas Eirozonā. Es nesaprotu, kas notiks, ja šīs nodaļas tik pakļautas sistēma riskam vai bankas tiks tam pakļautas. Un visbeidzot, priekšstādātāja kungs, jūs nedrīkstat aiziet no parlamenta nepasakot nevienu vārdu par vakar notikušajām vēlēšanām Vācijā. Mēs esam politiska institūcija Un paraugoties uz eh, tirgu, tirgus šobrīd svārstās. Un vai šīs eh, vēl, Vācijā notikušās vēlēšanas un to rezultāti radīs lielāku stabilitāti tirgos? Dragī, es eh, atbildēšu prieksēdētājas vietā. Un es tiešām ceru, ka jūs akceptēsiet manu izņēmumu. Tātad eh, atbild uz pirmo jautājumu. Kādā, kādā veidā Eiropas centrālā banka un SSM varēs sadzīvot? Pēc eh, mūsu redzējuma tās darbosies dažādā institucionālajā ietvarā. SSM būs izveidota institūcija, kamēr Eiropas centrālā banka ir banku tīkls. Uh, SSM pieņems saistošus lēmumus, kamēr ECB ir tikai ieteikuma loma. SSM īstenos e, tādas pilnvaras, kuras šobrīd ir Eiropas centrālās bankas locekļiem, bet e, tam būs būtiska loma banku uzraudzībā un e, tās sadarbosies arī ar banku uzraudzības iestādēm dalību valstīs. SDR 4 un SRD ir noteikuši SSM funkcijas, kuras šobrīd daļēji atrodas ECB pārvaldībā. Bet um, Mēs esam pārliecināti, ka informācijas plūsma un būtiskākie makrofinansējuma risinājumi tiks pieņemti adekvātā līmenī. Pavisam nesen ir ticis nopublicēts ziņojums par šiem jautājumiem, un tajā parādās ļoti interesanti fakti, ieteikt jums tos izlasīt. Jūs uzdevāt jautājumu par bankām, uh, kuras neatrodas Eirozonā, bet kuru nodaļas atrodas Eirozonā. Šajā gadījumā uzraudzība notiks saskaņā ar jau izveidojušos praksi, kāda tā ir šodien, jo ir uzraudzības iestādes banku mītnes zemē, un nekas nemainīsies no brīža, kad tiks izveidot SSM. Varbūt, ka atšķirība būs vienīgi tāda, ka pirms tam dalību valstu uzraudzītāji atba, eh, at, atskaitījās eh, mums, un pēc tam viņi atskaitīsies SSM. Cits nekas nemainīsies. Paldies! Es eh, vēlētos atkārtot jautājumu, saka Šmita kungs. Jūsu atbilde ir tāda. Jūsuprāt, problēmas ar šo jauno ietvaru ātri rīkoties problēmu situācijās nebūs. Dragī kungs, nē, nesaredz problēmas. Ja mums izdosies efektīvi nodibināt efektīvi darbojošos SSM, tad problēma nebūs. Jo e, daļa panākumu balstās tieši tajā, ko jūs jau pieminējāt. Mums būs jābūt spējīgiem rīkoties neatkarīgi un ātri. Un pilnīgi noteikti izvairoties no interešu konflikta. No šāda viedokļa raugoties e, patreizējais e, noteikumu kopums saskaņā, ar kuru mēs strādājam, ir veiksmīgāks par iepriekšējo, bet e, mēs tiešām ļoti ātri īstenojam lēmums, ko ir pieņēmusi centrālā banka, tie tiek īstenot nacionālā līmenī. Balskundze, tas nenozīmē, ka komisijas ierosinājums uz šo brīdi ir perfekts savā tekstā, mēs jau to vēl uzlabosim kā parlaments. Un tagad eh, zaļo grupas vārdā Lamberts kungs. Paldies, priekšsēdētājs, runāšu angļu valodā, lai visiem būtu vienkāršāk. Jūs runājāt par apdrošināšanu un par bankām. Man eh, pa jautājumam par katru. Omnibus 2 par apdrošināšanu, tur ir tā sauktais uh, svārstīguma līdzsvarotājs. Tātad, lai vājinātu uh, uh, svārstīgumu tirgu. Tātad uh, tur ir tikai viens virziens šim instrumentam vājināt un nevis uh, otrādi. Tātad tas uh, var uh, darīt kaut ko, uh, lai vājinātu svārstīgumu, bet nevar novērst burbuļus. Un es būtu sagaidījis, ka tas darbotos abos virzienos un nevis tikai vienā virzienā. Otrakārt par bankām. Uh, Jūsu kolēģis Andrija Hernija minēja ekofinā Viļņā, ka mums ir bijis uh, liels progress Eiropā, proti, ka bankas šobrīd sasniedz 3,75 uh, svīras procentu, kas, manuprāt, ir diezgan vājš. Kā jūs vērtējat uh, dažādus priekšlikumus, um, kas tiek um, pausti, proti, ka mēs neesam bijuši Uh, pietiekami strikti šim uh, svīras procentam un ka mums vajadzētu vairāk virzieties uz 10%, vai tas uh, zināmā mērā varētu veicināt stabilitāti un mazināt riskus bankās, jo man tiešām ir bažas par šiem risksvērtajiem aktīviem. Paldies. First, first question, Pirmo jautājumu. Sure that... Mums ir jānodrošina, lai jebkurš uh, Uh, pasākums, kas uh, mazina īstermiņa uh, svārstīgumu, negatīvi neietekmē finansēšanas apjomu, un otrkārt pasākumiem ir jābūt simetriskiem, nevis asimetriskiem. Tas nozīmē, ka būtu jāveido buferi tad, kad ir labi ekonomikas apstākļi. Treškārt, pasākumiem ir jābūt caurskatāmiem, un tas nozīmē, ka investori būtu regulāri jāinformē par šo pasākumu ekonomisko ietekmi uz uzņēmumu bilanci. Un ceturtkārt, tas varbūt nav jāsaka, bet tas ir atkal jāatsvērto, ka, ka uh, svārstīgumu nedrīkstētu slēpt. Vājos punktus nedrīkstētu slēpt. Uh, tiek uh, minēti dažādi skaitļi, kāds ir labākais aizņemtā kapitāla uh, īpatsvars. Uh, Bāzās komiteja teica 3%, tad bija, man liekas, 5%, kas tika minēts kā cits aizņemtā kapitāla īpatsvars. Ja mēs uz to raugāmies, tad mēs skatām arī startautiskos salīdzinājumus. Un uh, ASV bankām šīs likmes ir zemākas nekā Eiropas bankām. Un mums ir šeit jābūt ļoti piesardzīgiem, jo šeit ir arī būtiskas grāmatvedības atšķirības. Piemēram, ja visu šo te atvisināto instrumentu risku iekļautu tā kā ASV, tad šie skaitļi uh, būtu vēl atšķirīgāk nekā šodien. Un uh, te tiešām ir, uh, zinām, argumenti par uh, striktāku pieeju šeit, nevis tādu um, vaļīgu pieeju. Bet mums vajadzētu arī apzināties, ka pārāk strikti aizņemtā kapitāla īpatsvara uh, kritērija ietekmē likviditāti, jo īpaši tā uh, sauktās uh, zemās peļņas aktivitātes, kas bieži vien ir uh, likviditātes radītājs daudzos tirgos. Konkrēti, ko tad bankas darītu ar pārāk saistošu sviras kritēriju? Viņi, tātad bankas, atteiktos no tās, piemēram, no ripo tirgiem, Eh, šiem zemās peļņas tirgiem. Un tāpēc es saku, ka mums vajadzētu būt eh, ļoti piesardzīgiem, eh, novērtējot šī kritērija ietekme uz tirgiem, kas ir svarīgi monetārajai politikai un kas var būt tirgi, kas sniedz būtisku likviditāti citām aktivitātēm. Bet ir arī tirgi, kur ir diezgan zems peļņas procents, un mums jānodrošina, lai aizņemtā kapitāla īpatsvar kritērijus nesagrauj šos tirgus. Un mēs tiešām nopietni domājam par šo jautājumu. Bet tas nav tik vienkārši, kā mēs vēl nesen domājam. Tātad mums nav uh, patiesībā tāds uh, viedoklis uh, kādam tam vajadzētu būt. Bāzels komitejas 3% noteikti ļauj domāt par tagadējiem rādītājiem, un um, Eirozonā ir bankas, kam ir pat zemāks vēl uz, par 3% šis rādītājs. Vai jūs esat plānojuši pieņemt politikas dokumentu par šo jautājumu? Nē, mums tas nav iekļauts vēl mūsu darba kārtībā. Nākamajam gadam mēs noteikti uh, par to padomāsim un nākamajā vadības komitejas sanāksmē par to parunāsim. Ja var iejaukties, parlamentam ir uh, skepse par uh, kvotām. Šeit es runāju par uh, valsts obligācijām, par uh, hipotekāriem krezītiem un uh, tur bija dažādas mahinācijas eh, kapitāla prasību direktīvas kontekstā. Bet, eh, ja mēs eh, par to domājam, tad CRD4 kontekstā mēs domājam par atšķirīgām likmēm, atšķirīgiem biznesa modeļiem. Un tātad šis kriterijs varētu būt atšķirīgs dažādos sektoros. Uh, Tas varētu palīdzēt risināt uh, problēmu ar to uh, bankas darījumu daļu, kas uh, varbūt varētu tikt likvidēti. Proti, varētu minēt konkrētus sektors. Nu, vienalga. Tas bija tas, ko mēs minējām mūsu diskusijās katrā ziņā. See, one, one of the, uh, one... Viens no šī aizņemtā kapitāla īpatsvar kritērijiem ir uh, Plus tam ir tāds, ka tas ir vienkāršs kritērijs, to cilvēki sapratīs. Tā ir tā pozitīvā puse. Tas ir diezgan skaidrs, vienkāršs kritērijs, un tas kaut ko izsaku. Un ja mēs sāktu paredzēt dažādām jomām vai aktivitātēm dažādus, dažādas likmes, tad mums jābūt ļoti piesardzīgiem jo tad varētu uh, sākt uh, banks izmantot iespēju pārvietot savus darījumus no vienas jomas uz citu. Un tādējādi mēs varētu riskēt uh, pazaudēt šī vienkāršā kritērija pievelcību. You, uh, Paldies. Tagad uh, Ešlī Foksa. Ešlīs Foksa iecer. Paldies un atsaucoties uz jūsu eh, sākotnējo paziņojumu par maksātspēju divi. Man ir vairāk jautājumu. Es jau vairāk kā četrus gadus sekoju šī dosie virzībai un tāpēc es eh, piekrītu, ka ir nepieciešams eh, dosie noslēgt pēc iespējas ātrāk par pašu likumdošanu. Vai jūs varētu izteikt komentārus par to, vai būtu vēlams, lai Eiropas parlaments un padome sagatavot likumdošanu tik detalizēta, jeb jomē, tomēr e, jūs vēlētos, lai sīkākās detaļas noteikti regulātori. Respektīvi, vai jūs vēlēties, lai mēs nosakam, e, cik procentus konkrētu aktīvu kategoriju atļauts apdrošinātājiem turēt, vai to vajadzētu regulātoriem noteikt, un vai ar šādu regulējumu mēs neredam riskus nākotnē. Otrakārt Kāda riski jūsuprāt pastāv saistībā ar to, ka īstenojot maksātspējas divi, um, uh, vei, tiktu veikti ieguldījumi infrastruktūra projektos, ņemot vērā uh, to, ka tas var radīt arī risku Eiropas ekonomikai. Kāds ir jūsu viedoklis? Treškārt, uh, kredītreitinga izmantošana. CRA 4 CA3 drīzāk mēs noteicām, ka šī reitinga izmantošana ir pakāpeniski jāizbeidz līdz 2020, bet maksātspējā divi mēs cenšamies iekļaut pēc iespējas vairāk atsaucas uz kredītreitingu. Līdz ar to kāds ir jūsu viedoklis, vai tā ir loģiska rīcība no parlamenta puses? Uh, Un vai e, jūsuprāt e, maksātspēja divi iekļaut konkrēts e, atsaucas uz kredītu reitingiem? Piemēram, nosakot, ka nedrīkst veikt ieguldījums aktīvos, kur vērtējums ir mazāks par 3B, vai tas neradz savukārt citus riskus? Paldies! kāds ir optimālais līdzsvars ar detalizētu likumdošanu un vispārīgu aprakstu. Šobrīd ir kļuvis skaidrs no citiem jautājumiem. Ja mēs ļautu regulātoram rīkoties pilnīgi brīvi, mums būtu regulātora arbitrāža. Ja būtu ļoti stingra likumdošana. Pilnīgi stingri. Tad tādā jomā kā šī, kur notiek nepārtrauks pārmaiņas, mēs riskētu ar to, ka likumdošana būtu nepārtraukt novecojusi. Līdz ar to mums ir nepieciešams atrast pareizo līdzsvaru, un tas ir sarežģīti. Ideālais variants būtu ierobežot likumdevēju uh, ietekmi, bet tāpat laikā nu, pieņem tādu likumdošanu, kur būtu pietiekami viegli pielāgot konkrētiem apstākļiem. Mēs šobrīd virzamies visās citās jomās uz daudz eh, vienotāku, saskaņotāku sistēmu un rīkoties pilnīgi atšķirīgi maksātspējas divi gadījumā pretēji vispārīgām tendencēm pēdējā laikā finanšu regulējumā nebūtu prātīgi. Par otro jautājumu. Ja maksātspēja divu samazina apdrošinātāju spēju nodrošināt ilgtermiņa aizdevums ekonomikai, nu, mums īsti nav pierādījumu, kas apliecinātu šādu apgalvojumu. Apdrošinātāji turpina ieguldīt vidējā un ilgtermiņā, un viņa ieguldījuma politika balstās uz nepieciešamību uh, atbilst eh, saistību un aktīvu termiņam. Un, un pašreizējā vidē, kad ir eh, zemas eh, peļņas likmes, peļņas procents zemi, tik tiešām ir vēlme īstermiņa diskusijās izmanto šos argumentus par ilgtermiņa garantijām, panākt kādas koncesijas attiecībā uz kapitālu. Mums vajadzētu paturēt prātā šādu aspektu. Tāpat jūs jautājat par to, vai mums ir viedoklis saistībā ar um, riska svērumu noteikšanu likumdošanā vai uh, regulātoriem, to es jau atbildēju Par kredītreitingiem vēl bija jautājums, vai ir prātīgi iekļaut konkrēts atsauces uz kredītreitingiem um, maksātspējā divi, ja mēs tikko esam pieņēmuši CRA 3, ka šādas atsauces ir pakāpeniski jāizslēdz. Dragi, uh, mēs vēl neesam pie tā pieķērušies, neesam par to domājuši Mēs eh, darīsim jums zinām savu viedokli, tikko būsim iepazinušies ar šo situāciju. Paldies, priekšsarētāji. Eh, mēs šobrīd iestrādājam 3B eh, slieksni, kur lielākā daļa mums paši nespēja izpildīt. Tas būs ļoti interesanti. Tātad, goja grupai, Nikolas Šuntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, στην προηγούμενη... Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētā kungs, iepriekšējā mūsu komitejas sanāksmē pirms diviem mēnešiem es jums jautāju, kā jūs uh, vērtējat neatmaksāto Grieķijas aizdevumu situāciju? 50 miljārdi, kas bija paredzēt banku rekapitalizācija izrādīsies nepietiekama. Ko jūs darīsiet? Tāds bija mans jautājums pirms diviem mēnešiem. Tagad ir šis laiks pagājis. Es nevēlos varbūt tik detalizēt atkārtot visu jautājumu, bet to, toreiz jūs man atbildējāt, ka e, jums ir zināmas bažas, bet ir jānogaida. Nu, man tagad ir vēlme uzzināt, vai jūs kaut ko vairāk e, esat uzzinājuši par uh, šādiem kredītu neatmaksāšanas gadījumiem, un tad tā daļa, kas nav atmaksājuma, paliek Grieķijas un citu valstu banku bilancē. Vai tas var apdraudēt Grieķijas ekonomiku vai Eiropas ekonomiku kopumā? Un Tātad Grieķijas banka un Northern Rock. Kā mums rīkoties attiecībā uz šiem bankām e, un to glābšanu? Well, we never discussed Jā, nu mēs neesam apsprieduši SAB kontekstā šādu konkrētu aizdevumu situāciju, un es teikšu tā. Šobrīd nav īstais brīdis uh, apspriest uh, papildu finansēšanas nepieciešamības Grieķijai. Mums ir programma, kas darbojas līdz 14. gada beigām. Starptautiskā valūtas fonda programma iet līdz 16. gadam, tā kā šobrīd nav īstais brīdis runāt par to, ka, a, kas būs, ja naudas nepietiks. Par attiecīgiem uh, konkrētiem aizdevumiem mēs eh, SRB kontekstā neesam par to runājuši, par Grieķijas bankas uzraudzību. Vai jūs varētu atkārtot jautājumu? Es īsti nesapratu. Jā, labprāt atkārtošu. Tā sanāksmē jau bija labu laiku atpakaļ. Tā tad. Grieķijas centrālā banka veids kontroli un atklāja problēmas ar kredītu neatmaksu citu Grieķijas banku bilancēs, kā tas uh, apvienotā karalistē bija ar BlackRock. Bet pieejami ir tikai 50 miljārdi, un tas izrādās nepietiekam. Kā jūs ieteiksiet rīkoties? No, at the present time we haven't really... Jā, nu šobrīd mēs neesam saskārušies ar šādu problēmu vēl. Un uh, šobrīd jāsaka, pašreizējie resursi šobrīd ir pietiekami, tā kā to paredz programma. Yes. Okay. Right, thank you. Uh, and now... Labi, paldies. Werners Langens tālāk. Jā, prezident. Jā, priekšsēdētāji. Es nezinu, vai pareizi jūs sapratu attiecībā uz naudas tirgus fondiem. Un eh, ar komisijas regulējumu priekšlikumu par eh, ēnu banku sistēmu. Vai es jūs pareizi sapratu, ka jūs atbalstāt padomis priekšlikumu, ka naudas eh, tirgus fondus ar elastīgiem izmaksājumiem vajadzētu aizliegt, nevis vienkārši paredzēt viņiem papildus risku 3 vai 5%? Otrs jautājums Jūs runājāt par klieringa eh, uh, eh, CCP, uh, eh, tātad radītiem riskiem, ņemot vērā atvesināto uh, tirgus instrumentu apjomu pasaulē un šo te tā saukto netingu, kas ir bilancēšanas metoda ASV, ka tas uh, sevī slēpi lielākus riskus nekā tikai CCP. Ja es pareizi atceros, tad 15. septembrī uh, 2008. gadā 1,27% eh, no riskiem no atvesinātajiem finanšu instrumentiem eh, bija redzami eh, banku bilancēs, tāpēc ka tad nebija redzami, jo tas bija tas sāktais netings un nebija redzami šie riski. Un tad jūs teicāt, ka ESMA izstrādā priekšlikumus, mani interesētu, kā jūs uh, Uh, vērtējat uh, noregulējumu nepieciešamību tātad uh, šiem atvesinātiem instrumentiem? Un trešais jautājums. kas jau ir pie tā strādāts kopā ar Bāzēls komiteju, šis te nulles vērtējums valsts obligācijām, kas joprojām tiek tā īstenots, un Bāzēls komitejā Uh, jūs pie tā arī strādājāt. Vai tas ir iespējams, protams, ka ne jau īsā termiņā, bet ilgtermiņā, ka šis riska novērtējums nulle valsts obligācijām pakāpeniski tiek uh, pacelts uz realistisku novērtējumu, un tas varētu ļaut ilgtermiņā atrisināt vismaz daļu problēmu. Thank you. The... Jā, paldies. Attiecībā uz naudas tirgus fondiem es tiešām sacīju, ko mēs domājam. Un Sīnāv noteikti ir jāpakļauj tādam pašam eh, regla, regulējumam kā bankas, vai arī eh, pārvēršot viņus varējumos neto aktīvos vidam. Nu, es domāju, ar to pietiek. Tur, protams, ir iespējams daudz ko uzlabot, eh, kā jau priekšsēdētas kundze to pareizi norādīja attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Par atrasinātajiem instrumentiem. Savā ziņā viens no labākajiem rezultātiem eh, darbā finanšu krīzes ietvaros ir tas, ka visi standarti atrasinātie instrumenti un līgumi to tīrvērta notikt caur eh, CCP un dati tiktu uzglabāti tirzniecības depozitārijos. Savukārt nestandarta atvasinātajiem instrumentiem būtu atsevišķa tīrvērta. Bet ar uh, lielākām uh, sankcijām kapitāla prasību ziņā. Pat ņemot vērā to, ka uh, šis process turpinās, izskatās, ka globālā līmenī tas ir daudz sarežģītāk nekā mēs to visi gaidojām, tīpaši jūs, jo jūs bijat referents. Es domāju, man jāturpina strādāt pie šī dosie ar šiem diviem aspektiem - maksimāla caurskatāmība no vienas puses, un no otras puses mums ir jārisina tas, ka CCP var kļūt par sistēmisku riska avotu. Pateicoties EMIR un eh, jauniem eh, datu, kas būs pieejami Eiropā, kurus ievāks uh, Uh, tirzniecības depozitārī, kas tos darīs pieejams ESMA aģentūrai, nacionālajām uh, uh, iestādēm, un tad pateicoties EMIR, mums būs iespējams izpētīt, kādas ir koncentrācijas, kādas ir iespējami negatīvie, varbūt, aspekti vai efekti. SRB uzdevums ir brīdināt, izteikt rekomendācijas visām iestādēm Eiropas un nacionālā līmenī, uh, un caur savu parasto darbību rada dialoga veidu, iesaistot puses pastāvīgā režīmā. SRB, kā jūs to ļoti labi zināt, saskaņā ar Emir tiks lūgta sniegt makro atzinums par sadarbspēju. Attiecībā uz šo ļoti sarežģīto jautājumu ar risku svērumiem. Iepriekšējā vispārējā valdes kopsapulcē 19. septembrī ekspertu grupa, kur bija zinātnieki, tā skaitā prezentēja SRB vispārīgai valdei ziņojumu, ko es sauktu par ļoti auglīgu diskusiju, kas mums tur bija. Un secinājums bija, ka šis ziņojums ir labs sākumpunkts, lai labāk izprastu riskus no valstu veiktiem valsts vērtspapīra riskiem, bet nekāda konkrēta rīcība tur nav paredzēta attiecībā uz šo darbu. Nav ne brīdinājumi, ne arī kādi ieteikumi, ne arī kādi citi pasākumi, kas būtu paredzēti. Mēs turpināsim strādāt pie šī jautājuma ar mērķi publicēt ziņojumu, kas būs zinātnisks ziņojums. Un es varu nu, apsolīt, ka informēšu saulaicīgi šo komiteju par jebkādu progresu šajā jautājumā. Uh, bet uzskatu, ka tas nenotiks ātrāk, kā tiks uh, pabeigti SSM uh, eh, bilanču uh, izvērtēšana. Paldies! Very much, uh, and thank you very much. It's... Paldies! Tiešām jūs esat jau ilgu laiku, trīs stundas atbildēs uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Paldies jums!